Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. Dāmas un kungi, draugi, kolēģi, labrīt, gribu jūs lūgt ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt darbu. Ladies and gentlemen, dear friends, good morning. We will start with our Europe. Sāksim darbu, sāksim darbu. Mums ir paredzēta Eiropas parlamentārā nedēļa, kurā apspriežam Eiropas ekonomiskās politikas koordinācijas pusgadu. I... Dāmas un kungi, kā Eiropas parlamenta vicepriekšādātājs ir priekšādātāja vietnieks, kas pārstāv, protams, arī lielāko, otru lielāko pasaules parlamentu. Man tas ir līdz ar to īpašs gods šodien jūs visus sveikt Eiropas parlamentā. Šī pirmā no šāda veida sarunām starp Eiropas parlamentu un Nacionālā parlamenta deputātiem. Mums pirms tam ir bijuši sagatavošanās sarunas jau politiskajās grupās, gan, gan arī sarunas uh, atbildīgo komiteju starpā. Tāpat arī šodien mūsu plenā sesiju. Nodrošinot šo sadarbību starp politiskām grupām, komitejām un plenārsesiju. Līdz ar to mums ir liels prieks šodien sveikt 103 deputātus, kas pārstāv 26 nacionālos parlamentus. Un šodien jūs esat Eiropas parlamentā, kur mums ir šī pirmā par starpparlamentārā nedēļa. Mums ir prieks, ka mūsu vidū arī tieši ir četri nacionālo parlamentu priekšsēdētāji. Šonpā Hekungs, kurš pārstāv īrijas parlamentu, Andrei Flaron, kas ir Beļģijas deputātu priekšsēdētājs, un tāpat Mišels Frendos, kas pārstāv Maltas parlamentu, Maltas parlamenta spīkers, un tāpēc um, Maļošs Štefārs Kunē, Rumānijas parlamenta priekšsēdētājs. Sveicu jūs šeit! Tāpat mums ir prieks arī sveikt komiteju vadītājus un 16 uh, komiteju vadītāju vietniekus. Un, kādā ziņā, man ir īpašs prieks sveikt jūs visus deputātus, kas pārstāv arī nacionālos parlamentus. Kopā ar visiem politisko partiju vadītājiem, eh, politisko grupu vadītājiem, mēs sveicam jums. Tad kopā mēs esam reģistrējuši 80. Uh, eh, arī deputātus kas ieradušies un piedalās dažādos līmeņos sarunās. Tas tiešām ir svarīgs skaits. Arī izvēlētais formāts, protams, ir vienreizējs. Un mēs vēlētos, lai šī Eiropas nedēļa, kā ietvers, mums ļautu atrast kopīgu atbildi uz daudziem jautājumiem, kas arī formulēti 13. pantā līguma 13. pantā, kas ir parakstīts starp eh, Eiropas parlamentu un arī eh, nacionālajiem parlamentiem, tad norādot, ka ir jāveido intensīvāka sadarbība. Lūk, šis ir viens solis šajā virzienā, un mēs ļoti arī ceramies, ka nākotnē arī turpināsim to, un to pašu, ko iesākam iepriekš aprīlī Kiprā. Šāds sarunas un uh, mūsu satikšanās pats uh, kodols ir risināt sarunas par ekonomiski uh, sociāliem jautājumiem. Mums kā parlamentām ir jāspēj atrast, protams, arī spēcīgu koordinācijas pozīciju. Galvenais mēķis, ko izvirzām šodien, un Eiropas semestriem, ir tieši, lai Eiropas dalību valstīs ex ante veidā jau noteikti šāds orientācijas debats, orientējošās debats par ekonomisku attīstību. Lai noteiktu vadlīnijas budžeta veidošanai, arī apzinātos uh, virzienus, kā dalībvalsts redz, kur mēs vēl varam uzlabot labāku koordināciju, piemēram, nodokļu politikā. Mums sava ietekme ir jāveido kopā. Nacionālajie parlamenti, ja pie tiem savām valdībām, arī runā par Eiropas lietām, Eiropas jautājumiem, norāda līdz ar to, ka šie lielie jautājumi, kurus mēs pieņemam kopumā, un tomēr arī šāda pelēkā zona, kur bieži vien mūsu kompetences nav īsti skaidri saprotams, un tāpēc nepieciešama šāda spēcīgāka sadarbība. Visas dalībvalstis ir uzņēmušās Eiropas 2020 stratēģijas mēķu ieviešanu un sasniegšanu. Un jau šādā ziņā ir arī, protams, arī panākts to, ka šī stratēģija ir pārcelt arī nacionālajos plānos, attīstības plānos, norādot uz sociālo integrāciju, konkurētspējas nodrošināšanu un sociālo atšķirību mazināšanu bet, protams, ir arī atšķirīgas pieejas dalībvalstīs. Tāpat arī mēs runājam par koordinācijas nepieciešamību mērķu sasniegšanā. Veidojot uh, publisko um, domu, sabiedrisko viedokli un pieņemot šos lēmumus likumdošanas ceļā. Un mēs redzam lielas kopsakarības starp uh, izaugsmas plānu, sociāli politiskajām vadlīnijām. Sixpack, Tupac un arī tāpat jaunais līgums par fiskālo disciplīnu, par nodokļu arī koordināciju. Šīs ir lietas, kuras mēs, protams, tālāk virzam. Un līdz 15. aprīlim mēs arī gaidīsim mm, jūsu reakcijas. Mēs zinām, ka jums ir saistoši nosūtīt savus nacionālos plānus arī komisijai. Tālāk katrai valstī attiecīgi komisija sagatavo savas rekomendācijas. Savukārt šīs rekomendācijas vēlāk apstiprina Eiropas padome jūnijā un tad jūlijā. Par to jau atbilst arī tad tas ir balsojums Eiropas ministru padomē. Un savukārt līdz 15. oktobrim jāsniedz precīzie tālākie nākamā gada valstu budžeta plāni. Mēs redzam, ka te uzreiz jautājums par kompetencēm, par mērķiem, kā tas viss kopā saslēdzas. Tātad, ja mēs skatāmies gads kā tie izaugsmas ziņojumu un politiskās vadlīnijas, arī ar šiem divpakotne un sešpakotne, uh, kas ir vērsts uz um, stabilizāciju, uz nodokļu koordināciju Eirozonā un uz arī daudzgadu finanšu schēmu. Tie ir lielie jautājumi, kas pieprasa ļoti ciešu koordināciju. Un komisija, protams, arī no savas puses pasvītro, ja ir piesaistīti ārēji eksperti, lai varētu tieši piedalīties mūsu jau šodienas debatēs. Tādēļ man ir prieks viņu šeit sveikt. Tas ir Airokungs no komisijas, un tāpat arī komisāru Olī Rēnu. Man ir prieks redzēt šeit viņus mūsu vidū. Mēs tāpat esam uzaicinājuši arī nodarbinātības un sociālo lietu ko komisāru Lašlo Andoru. Sveicu jūs arī šeit mūsu vidū. Mums ir liels prieks, ka jūs esat ieradušies un līdz to arī varat aktīvi jau pie, iesaistīties mūsu debatēs un iepazīstināt pirmkārt ar komisijas sagatavotu izaugsmas programmu. Es domāju, šī komisijas programma, gadskārtējas izaugsmas ziņojums, arī kalpo, lai dalībvalsts varētu attīstīt savas ekonomiskās attīstības stratēģijas, un tāpat arī mēs Eiropas kopienās, um, savienībā kopā varētu izveidot šādu veidu pieju. Šī starpparlamentārā nedēļa ir svarīga, lai mēs tad tikai nevis šeit ziemā jau izskatām, bet arī vēlāk atgriežoties rudenī pie kādu budžeta politikas, tad vēlreiz tādu arī atkārtot šādu uh, formātu. Rīt cēlienā mums piedalās šeit uh, ekonomisko un monetāro lietu komiteju, tāpat arī nodarbinātības un sociālo lietu komiteju, tāpat arī budžeta lietu komiteja un katrā komitejā ir bijušas jau iepriekš arī šīs uh, sanāksmes, un, un tagad arī šajā formātā mēs varēsim strādāt pie detaļām. Šeit prestijā vēl sēž arī attiecīgo komiteju priekšsādātāji. Budžeta komitejas priekšsēdājs Lamas Urkungs, ekonomikos un monetāro lietu priekšsēdētājs Sarona Balza, uh, un nodarbinātības sociāla lietu komitejas priekšsēdētāja Pervanča Bērēze. Sveicu jūs šeit priekšsēdētāji kungs un priekšsēdētājs kundzes un uh, uh, paldies, ka jūs arī piedalāties diskusijās. Šo komiteju uzdevumi ir izveidot arī tālāk secinājumus un par tiem arī uh, runāt, un tad attiecīgi rītdien šos secinājumus mm, iesniegt uh, komisijas priekšsādātājiem, parlamentu priekšsādātājiem un Eiropas padomas priekšsādātājiem. Šīs sarunas notiek šobrīd īstajā dramatiskajā, mm, nevajadzētu paspīlē, bet tomēr diezgan nozīmīgā brīdī, jo ir atkal plānot uh, Eiropas samits, un tas līdz ar to iezīmē ārkārtīgi nozīmīgu šo sarunu fonu. Uh, Situācija ir mainījusies pēdējo mēnešu laikā, un šīs izmaiņas mums liek arī, protams, veikt uh, pielāgošanos, un mēs vēlamies katrā ziņā šīm izmaiņām tomēr arī vien nodrošināt demokrātisko ietvaru. Šim procesam arī nākotnē ir jāiegūst spēcīgu nokrāsu. Mēs vēlamies līdz ar to, lai arī turpmāk mēs runātu Eiropas līmenī par visam būtiskajām rīcību politikām. Īpaši, ja mēs domājam par valstu plāniem, programmām un sagatavotiem komisijas rekomendācijām par tālākajām nepieciešamām struktūrālajām reformām un ekonomiskajiem pasākumiem, un tas līdz ar to kļūst par priekšnosacījumu, lai mēs visi kopā varētu sasniegt Eiropas 2020 stratēģijas mēķus. Vienlaikus mēs arī vienmēr atgriežamies pie diskusijas par Eiropas demokrātiskā deficīta aktualitāti. Faktiski, kad mēs runājam par to, ka bieži vien tiek pieņemts starpvaldību lēmumi aizslēgtām durvīm, kas, protams, balstās tad uz komisijas priekšlikumiem. Tādēļ ir arvien biežāk, grūtāk saprast, kas īsti ir pieņēmis šos būtiskos lēmumus un kas īsti par tiem ir atkarīgi, atbildīgi. Bet gal galā tieši mēs esam atbildīgi par kopējo pieņemto lēmumu uh, pieņemšanu un īstenošanu. Līdz ar to tā ir mūsu deputātu atbildība kas esam tautas vēlētie pārstāvji Eiropas līmenī un arī nacionālajos parlamentos. Mūsu pienākums ir uh, rūpēties par to, lai mēs atrastam atbilstīgus veidus, karam nodrošināt arī ekonomisko un sociālo jautājumu saskaņošanu. Jo sociālajie jautājumi un ekonomiskās kompetences nav vairs tikai ierobežotas valstu robežās. Mēs saprotam, ka šodienas izaicinājumi ir Eiropas līmeņa, un līdz to katram sava atbildība. Mums Eiropas parlamentā ir jāsako arī attīstības tendencēm. Te ir ļoti daudz jautājumu vēl jāskat turpmāk. Piemēram, kādā veidā mēs veidosim īsti šo sadarbību starp Eiropas parlamentu un nacionāliem parlamentiem, kas ir noteikts fiskālā pakta 13. pantā. Šī nedēļa līdz to varētu kļūt par tādu modeli. Līdz ar to mēs varam precizēt uh, un norādīt, kādi ir jautājumi, kurus mēs šodien izskatām, kurus arī neizskatām šodienas un rītdienas sanāksmē. Bet te nevajadzētu arī palaist dažas lietas garām. Tātad saturis, kur mēs skatāmies Eiropas semestri, tas uzreiz, protams, saistās arī Eiropas budžeta jautājumu. Tieši jautājums par budžetu ir ļoti dziļš tas būs mm, ar vienu aktuāls, un arī divu dienu laikā mums tā tam ir jātol pietiekami daudz laika. Vēl pavisam dažīs komentāri. Par eh, šodienas darba kārtību procedūru. Šeit jums ir iespējas izteikties 22 valodās. Līdz ar to jūs vēlaties, jūs arī varat izteikties savā dzimtajā valodā. mēs uh, sekosim, lai dotu iespējams, iespējami daudziem deputātiem izteikties. Tomēr tas nozīmē, ka mums ir jāierobežo katram deputātam uzstāšanas laiks. Un tādēļ aicinu jūs arī izpratni raudzīties situāciju, ka, diemžēl, ne katram deputātam būs iespēja izteikties katrā sanāksmē. Tad mēs varētu vienoties par ierobežojumu Uh, jūsu uzstāšanas laiks maksimāli trīs minūtes. Iespējams, ka mums vajadzēs tomēr arī vēlāk samazināt šo uzstāšanās laiku debašu laikā, skatoties, kā mūsu diskusijas turpināsies. Turklāt, lai pieteiktos debatēm, es aicinu jūs aizpildīt šo pieteikumu veidlapu, kas jums arī jūsu dokumentu mapēs, un tad arī nodot to šeit zālē ir eh, darbinieki, zāles eh, apkalpotāji, lūdzu iesniedziet tos viņiem, viņi nodos to mūsu prestijā. Un tas attiecas gan uz nacionālo, gan arī Eiropas parlamentu deputātiem. Tātad visiem vienota procedūra, jo visiem mēs esam šajā brīdī vienlīdzīgi. Tātad, ja jūs vēlaties pieteikties debatēm, tad lūdzu aizpildiet šo pieteikumu veidlapu. Un uh, debašu laikā es mēģināšu arī, protams, ievērot šo uh, uh, balansu divi pret viens, divi pret viens, tātad divi Nacionālo parlamentu deputāti un tad Eiropas parlamentu kāds deputāts. Nu, tik daudz par procedūru. Ja viss tāds būtu skaidrs, tad es tikai vairs arī došu tālāk, uh, nodošu tālāk vārdu uh, komisāram Olī Rēnam, Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniekam. Lūdzu, vārds jums. Thank you. Thank you very much, uh, Otmar. Lielas paldies, Otmar. Paldies jums, Karas kungs. Dāmas un kungi, godātie deputāti no par nacionālajiem parlamentiem, no Eiropas parlamenta. Iesākumā gribētu teikt, ka man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit un runāt ar jums. šajā Eiropas parlamentārajā nedēļā, kurā spriedīsiet par Eiropas pusgadu. Šī konference apvieno pārstāvis gan no nacionālajiem parlamentiem, gan no Eiropas parlamenta. Un jūs apvienosieties debatēs, lūk, par ekonomikas politikas koordināciju. Manuprāt, tas ir ļoti skaidrs un pilnīgi taustāms solis ceļā uz daudz eiropeiskāku politisko telpu. Turklāt domāju, ka tas nāk īstajā brīdī. Jo tieši šobrīd gatavojamies šī gada Eiropas pusgada apspriešanai, un tas lūk trešais pusgads pēc kārtas, un tā pamatā būs 2020 stratēģijas mērķi - nodarbinātība, izaugsme un, tā, un turklāt arī paziņojums, ko komisija lika priekšā pagājušā gada decembrī. Man tiešām ārkārtīgi liels prieks, ka šīs politiskās prioritātes atspoguļosies uh, šajās debatēs. Stabilitātes un konverģences programmas, nacionālo reformu programmas uh, tiks liktas priekšā lūk aprīlī. Un tad padome tās izvērtēs, un komisija tāpat. Turklāt, turklāt tas nā, šis solis nāk īstajā brīdī arī tāpēc, ka mums ir nepieciešama demokrātiskā leģitimitāte, atskaitīšanās spēja. Šobrīd norisinās debatas, tās pie, pieņems spēkā, kad runājam par padziļinātu ekonomikas un monetāro savienību, kā arī par izmaiņām starp iestāžu, iestāžu nolīgumos. Parlaments ir tas, kas dod leģitimitāti politikas lēmumiem. Tas ir tas, kas nodrošina saikni ar pilsoņiem. Tieši jūs esat tie, pie kā vēršas pilsoņi, kad tie meklē jaut, atbildes uz saviem jautājumiem, un tāpēc, protams, ir vajadzīgs labākais veids, kā īstenot eh, sadarbību un kā organizēt atklātas debatas. Un tieši tāpēc es vēlētos likt jums priekšā šodien, lūk, šo debašu pašā iesākumā iespēju izmantot Eiropas komisiju, ņemot par pamatu arī tās politiskas prioritātes. Un tomēr, pirms jums izskaidro šīs prioritātes, gribu jums atgādināt, kāda bija situācija pirms gada. Un salīdzināšu to ar pašreizējo situāciju Eiropas ekonomikas jomā. Pirms gada valdīja milzīga neskaidrība attiecībā uz Grieķiju, bija pavisam nopietnas bažas, tāpat arī par Itāliju un Spāniju. ECB likviditātes pasākumi tika izjusti ļoti daudz kur reāli ekonomikā. Un jūs varbūt atminēsieties, ka bija ļoti daudz tādu, kas pareģoja pilnīgu eirozonas izputēšanu bet pagājuši gadu šis 2012. gads izrādījās par izšķirīgāko Eirozonas lēmu pieņemšanas gadu, un tika pieņemta virkne ļoti nepieciešamu svarīgu lēmumu, kas nodrošināja Eirozonas saliedētību un turpināšanos. Un šobrīd šīs runas par Eirozonas sabrukšanu jau ir aizmirstas. Neskatoties uz šo acīm redzamo progresu, joprojām mūs priekšā ir milzīgi izaicinājumi, problēmas, ļoti augstais bezdarba līmenis, piemēram, nepietiekamā ekonomikas izaugsme. Un tāpēc mums nav laika gaidīt. Nedrīkstam samierināties ar jau sasniegto un gulēt uz lauriem. Mums ir nepieciešams rīkoties, nepieciešams veicināt izaugsmu un nodarbinātības pieaugšanu un jādara viss iespējamais, lai pārliecinātos, ka Eiropas iedzīvotāji saprot, kāpēc ir nepieciešami šie politikas soļi un kā tie stabilizēs ekonomiku. Demokratiskā leģitimitāte tāpēc šādā ietvarā ir īpaši nozīmīga. Mūsu centieni pārsvarā vērsti uz Eiropas sociālā tirgus ekonomikas modeļa reformēšanu. Un tāpēc vēlos pievērsties trijām tādām trijām darba līnijām, kas kopumā veidā visaptverošu ekonomikas politiku un reakciju uz pašreizējiem notikumiem. Pirmām kārtām mums nepieciešams turpināt ekonomikas reformu tempu, tā lai mēs atbalstītu Eiropas ekonomikas izlīdzsvarošanās. Un šī izlīdzsvarošanās, jāsaka, turpinās. To ļoti labi redzam, piemēram, eh, tajās valstīs, kurās ir bijuši tekošā konta deficīti. Nu, ļaujiet man jums dot kaut vai pāris piemērus. Īrijā, piemēram, eksporta apjoma pieaug. Un uzņēmumam arvien vairāk rada jaunas darba vietas Un lai arī pašmāju pieprasījums ir salīdzinoši vājš, šobrīd ekonomikas izaugsme tomēr norisinās, tā virzās uz priekšu, un to redzam, ja paskatāmies uz ražošanas apjomiem. Īrija, līdzīgi kā Portugāle, šobrīd gatavojas veiksmīgai uh, tirgus tautsēmniecības uh, atsākšanai, uh, kas attiec uz valsts izdevumiem un valsts budžetu Spānijā, ir ārkārtīgi augsts bezdarbs, bet tajā pašā laikā arī eksporta apjoma pieaug. Un tie šobrīd ir augstāki nekā jebkad iepriekš. Tā ir laba zīme. Arī Grieķijā, pat Grieķijā dati liecina, ka pamazām tautsēmniecība uzņem apgriezienus. Tās valstis, kurās ir bijis budžeta pārpalikums, savukārt arī dod savu ieguldījumu šajā izlīdzsvarošanās procesā, piemēram, atverot savus pakalpojumu, tirgus, ļaujot sievietēm arvien vairāk līdzdarboties uzņēmēju darbībā. Un tas viss atbilst nepieciešamībai veicināt ražošanu. Nu, te runāju, protams, par Vāciju. Vācijā redzam, lūk, ka pašreizējā laika posmā palielinās gan algu apjomi, kas, protams, kopumā palīdzēs izlīdzvaroties Eiropas tautsēmniecībai. Bet jāsaka, šis process nevar norisināties izolēti no pasaules ekonomikas. Eiropas ekonomikai ir jāiet kļaujas globālajā kontekstā. Mēs nevaram atļauties zaudēt savu tirgus daļu pasaulē, tā kā mēs esam redzējuši, tas notiek Francijā Beļģijā, Somijā, un tāpēc mans otrs e, prioritatīvais punkts ir tas, ka mums nepieciešams atsevišķos gadījumos veidot vai pat atjaunot Eiropas rūpniecības nozars konkurētspēju. Un tas attiec arī uz pakalpojumu jomu. Vakar bija Madridē, atzīmējot 40. Eiropas arotbiedrības konfer e, konfederācijas gada dienu. Uh, Tur tika runāts ne tikai par darba ņēmēju tiesībām, bet tika runāts arī par Eiropas rūpniecības nozars konkurētspēju un kapacitāti veidot jaunas darba vietas. Manuprāt, tie ir ļoti svarīgi punkti, par ko spriest. Un mums jāvēršas pret šiem ļoti bīstamajiem konkurētspējas zaudējumiem, Un tas, to, to redzam, lūk, šī struktūrālo bezdarba tendenču gadījumā skaitļi runā paši par sevi. Iepriekšējos desmit gados laikā no 2000. līdz 2011. gadam tātad kopumā apmēram 2,5 miljoni darba vietu ir zudušas tieši rūpniecībā Vācijā, Itālijā, Spānijā, Francijā. 750 tūkstoši vietas no tām zaudētas Francijā, 750 tūkstoši vietas eh, rūpniecības sektorā zaudētas Spānijā. Tas ir ārkārtīgi daudz. Kad skatāmies uz šo tendenci, un ar, turklāt atmiramies, cik strauji noveco sabiedrība, un palielinās sociālā uh, sociālajie izdevumi šobrīd Eiropā, tad jūs redzat, kāda ir kopaina. Jūs redzat, cik liels sloks tiek likts uz Eiropas ražošanas nozari. Un tieši šis sloks ir tas, kas palīdzēs turpināt šo Eiropas sociālo modeli. Un tāpēc mums šīs tendences ir jāmaina. Eiropai atkal ir jāatjauno savu konkurētspēju. Un te es nerunāju tikai un vienīgi par ārējo dimensiju. Es runāju par uh, ilgtspējīgu labklājības pieaugumu un ražošanas stiprināšanos arī iekšēji. Es domāju, ka tas ir iespējams, ja turpinām reformas, ne reformas reformu pēc, bet gan tāpēc, lai panāktu ilgspējīgu izaugsmi, radītu darba vietas un lai konkurētspēja Eiropā atjaunotos. Un kas tad ir vajadzīgs, lai radītu jaunas darba vietas un produktivitāti tautsēmniecībā. Mums nepieciešams atbalsts pētniecībai, novatorismam, tāpat arī izglītībai un apmācībai, nepieciešams stimulēt uzņēmēju darbību un privātās investīcijas. Nepieciešams noslauk, noslēgt kompensāciju eh, jomu, lai, piemēram, atbalstītu tālāk ar kredītiem MVU mazos uzņēmumus, jāatbalsta arī valsts investīcijas, tā kā tas noticis nesen ar kapitāla palielināšanu no EIB puses. Ir nepieciešams ļoti gudrs regulējums attiecībā uz kopējiem sociāliem un vidas aizsardzības mērķiem, kas netraucētu konkurētspēju, ne to neierobežot. Tāpat laikā jāturpina reformas arī darba tirgu. Tām jābūt izlīdzsvarotām ambiciozām tāpat laikā ir jānovērš visi šķēršļi darba vietu radīšanai. Nepieciešams radīt pastāvīgus darba vietas, kas ļautu pārliecināties, ka tiem, kas, eh, kas zaudējuši darba vietas, var rēķināties ar atgriešanos darba tirgu izmantojot, piemēram, apmācības procesu. Šed, šādās reformās, protams, jāņem vērā arī darba ņēmēja kolektīvās tiesības, tieši tā, kā tas paredzēts Eiropas pamatiesību hartā. Un šai kontekstā, es domāju, ir ļoti skaidra cieša saikne ar tieši Eiropas pusgadu. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu mērķis, un es ceru, ka jūs man piekritīsiet, eh, tāpēc, ka šie ir tie galvenie, svarīgākie jautājumi Eiropas - ekonomikas izaugsma un darba vietu radīšana. Šāda veida reformas atspoguļosies arī šī gada eh, rekomendācijās, kas izteikts katrai valstī konkrēti. Uh, un tās pilnīgi noteikti būs šī pusgada galvenais fokus saskaņā ar to, ko likām priekšā īgadējā izaugsmas pārskatā. Tas ir pavisam konkrēts piemērs tam, kā Eiropas pusgads var uzlabot Eiropas ekonomikas darbību, un mēs tāpēc ceram, ka šie mēķi tiks atbalstīti gan Eiropas līmenī, gan arī nacionālā līmenī. Trešais punkts, ko gribēju minēt un par ko gribu runāt, ir šī fiskālā joma. Mums ir nepieciešams turpināt fiskālo konsolidāciju. Esam saņēmuši pētījumus no akadēmiskajām aprindām par to, kāda veida ietekme var būt valsts parādam uz izaugsmi. Un tie liecina, ka vienā brīdī, kad valsts parāds sasniedz 90 līdz 100 procentus, tam ir ļoti nopietna negatīva ietekma uz ekonomikas izaugsmu. Un tā pilnībā var apturēt jebkāda veida izaugsmi. Diemžēl iepriekšējos četros gados Eiropā valsts parādi ir pieauguši no 60% līdz aptuveni 90%. Un te es runāju par pieaugumu no gadu uz gadu. Uh, Un šādos, šādā veidā nav iespējams valstī e, turpināt darboties bez tādas gudras fiskālas konsolidācijas. Un tomēr svarīgi atminēties, ka fiskālā konsolidācija ir jāveic atšķirīgos veidos atšķirīgās valstīs. Ir jāņem vērā katras valsts konkrētā situācija. Un tāpēc piešķīrām pagarinājumu uh, pārliecīgā deficīta koriģēšanai atsevišķām valstīm jau pagājuši gadu, to starp Spānijai, Portugālei un Grieķijai. Valsts finanses Eiropā ir joma, kas pamazām uzlabojas. Redzam, ka savu ietekmi ir nesuši, piemēram, sešu dokumentu pakotne, um, šis lēmums par ekonomikas pārvaldības jautājumiem fiskālais deficīts eh, bija 6,7% eirozonā no IKP eh, pirms diviem gadiem. Pagājušajā gadā šis skaitlis samazinājās un bija tikai 3% no IKP. Un mēs domājam, ka turpmāku pazemināšanos novērosim arī šogad līdz 2,5% no IKP. Un visbeidzot, lai atjaunotu pilsoņu uzticēšanos Eiropu un lai Eiropa varētu atsākt attīstības ceļu. Mums ir jāpārliecina pilsoņi un tirgi par to, ka mums ir ilgtermiņa plāri un perspektīvas. Un tāpēc mums nepieciešams atjaunot savu ekonomikas un monetāro savienību. Un šī mērķa vārdā komisija ir sagatavojusi tādu darba dokumentu, kas runās par eh, ceļu uz padziļinātu Eiropas monetāro un ekonomikas savienību. Domāju, ka tas ļoti labi atspoguļosies arī Van Rompuy kunga do, sagatavotajā dokumentā par šo tēmu. Nu, šobrīd man īsti nav laika iedziļināties visās detaļās, kas tiks iekļauts šai dokumentam, bet, kā jau teicu, tur tiks eh, izklāstīts pakāpenisks plāns pa soļiem, kas ļaus atjaunot, rekonstruēt šo ekonomikas un monetāro savienību gan īstermiņā, tātad turpmākajos sešos, astoņos mēnešos, paredzēti pavisam konkrēti eh, pasākumi pašreizējo līgumu noteikumu ietvaros, kur jau runās par Lūkbanku savienību, un nākamais solis ir Eiropas mm, ris, risinājumu mekla, meklēšana. Nu, redzam, ka mums ir jāpabeidz šogad darbs pie vienotā uzraudzības mehānisma Eiropas bankām, un paralēli jāizstrādā arī priekšlikums lūk šī Eiropas at atjaunotnes atjaunot procesam. Ja runājam par atbalstu struktūra reformām un fiskālo konsultāciju, tad jāsaka, tam, protams, ir vajadzīgs ļoti daudz spēka. Un tieši šī iemesla dēļ savā darba dokumentā esam ierosinājuši izveidot konverģences un konkurētspējas instrumentu, kas darbotos līdzīgi kā solidaritātes mehānisms Eirozonas ietvaros. Tā mērķis būtu efektīvi atbalstīt dalību valstu ekonomikas reformas. Un tur tiktu apvienotas saistošas normas no dalību valstīm ar virkni reformu un e, atbalsta pasākumu. Tas piedāvātu arī stimulus reformu veikšanai un ļautu īstermiņā arī izsināt e, jautājumu par šādu reformu izmaksām. Ilgtermiņā paredzējuši esam e, tādu plašu integrāciju, un šeit vadlīnijas tās pamatnostādnes būs šādas, jeb kāda veida soļi uz tālāku solidaritāti un ekonomikas risku savstarpēju izlīdzināšanu tiktu apvienotas ar vien pieaugošu atbildības uzņemšanos un budžeta disciplīnu. Te runāja par tālāku integrāciju lēmumu pieņemšanas jomā. Tie būtu pareizie soļi ceļā uz politisku savienību. Tas ļautu spēcināt arī demokrātisko skaitīšanās spēju. Domāju, ka tādā veidā varēsim arī jūs tālāk iesaistīt kopējā darbā, un tāpēc ar nepacietību gaidu iespēju turpināt šīs debatas par eh, Eirozonu. Godātie deputāti, godātās priekšsādātāji, Eiropas Savienība, neskatoties uz visām tām grūtībām, ar ko tā ir sastapusies, pagājušā gadā ir spērus būtiskus soļus uz priekšu, un mūsu politikas darba kārtība šogad, 2013. gadam, ir ļoti ambicioza un būtiska tās izpildīšanai būs vajadzīgs komandas darbs. Mums visiem būs jāpieliek roka, lai lielais darbs tiktu uz priekšu. Mums ir jāspēj atjaunot iedzīvotāju uzticēšanās, mums jāatgriež šo pamatīgo ceļu, kas veda uz izaugsmu un darba vietu izveidošanu. Kopīgiem spēkiem, es domāju, varēsim īstenot šīs reformas, varēsim modernizēt Eiropas sociālā tirgus modeli un varēsim gūt būtiskus panākumus arī visos mūsu noteiktās politikas darba kārtības punktos, radot papildus darba vietas. Tas būs būtisks pārbaudījums mums visiem un ļaus mums pierādīt to, ka Eiropa ir spējīga uzņemties atbildību un tāpat laikā izrādīt solidaritāti. Mums nepieciešams šo testu izturēt, šo pārbaudu izturēt un atgriezt Eiropu uz attīstības ceļu. Un es rēķinos ar jūsu atbalstu šai procesā. Thank you. Kommissār, herzlichen Dank im Sinne des. Godātais komisār, paldies jums. Paldies, ka jūs arī vēlreiz atgādinājāt par šo Eiropas sociālo modeli, par ekonomisku sociālo arī atbildību. Tas arī skaidri nostiprināts līgumā. Tagad došu vārdu komisāram Andoram Lašlo, Lašlandoram, kurš atbildīgs par sociālām lietām un nodarbinātību. Liels paldies, priekšsādātāji kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Šī parlamentu nedēļā notiek Eiropā ļoti svarīgā brīdī. Būs uh, drīz jāpieņem ļoti starīgi lēmumi, to starp par Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēmu. Eiropas Savienībā ir nepieciešami uh, ietekmīgi finanšu instrumenti, lai nodrošinātu labklājības, izaugsmi un sociālo kohēziju runājot par Eiropas semestri, es gribētu īsumā aprakstīt pašreizējo sociālo nodarbinātības situāciju. Mēs jau kādu brīdi dzīvojam krīzes apstākļos, tā skar ne tikai finanses un ekonomiku, bet arī skar ticību mūsu nākotnei un mūsu vērtībām ir uh, tādi, kas uzskata, ka uh, Eiropas sociālais modelis ir apdraudēts, ka tas vairs nenodrošina sociālo aizsardzību, sociālās tiesības brīdīs, kad, brīdī, kad tas būtu visvairāk nepieciešams. Pirms divām nedēļām komisija ir publicējusi datus par to, ka šobrīd ir pieaudzis uh, nabadzības risks un uh, sociālās izsardzība izstumstības draudi, un tas skar vienu ceturto daļu Eiropas Savienības iedzīvotāju. Ir uh, valstis, kas ir uh, relatīvi stabilas un piedzīvo ekonomikas atlapšanu, kur ir uh, nodarbinātības līmenis augsts, un tai pašā laikā ir valstis, kur pieaug bezdarbs un pastāv sociālo nemieru draudi. 2013. gadā notiek trešais Eiropas pusgads, tas tā mērķis ir labāk uh, koordinēt ekonomikas politiku Eiropas Savienībā un komisija uh, pārauga to, kā tiek īstenots ekonomikas un sociālās reformas dalību valstīs. Un uh, savas uzrunas otrajā daļā es pievērsīšos īstenoto politiku lielai nozīmei un uh, to, cik svarīgs šai sakarā ar Eiropas pusgads, lai nodrošinātu koordināciju un kādi ir izaicinājumi mūsu priekšā, kad mēs runājam par dziļāku integrāciju ekonomikas un monetārajā savienībā. Es vispirms vēlētos pievērsties gads kārta izaugsmes pārskatam. Tas ir Eiropas pusgada sākums. Šis dokuments tiek publicēts mm, novembrī, un tajā ir izrādīt, uzskaitītas prioritātes ekonomikas un sociālai politikai. Tāpat ir arī publicēts noz nodarbinātības ziņojuma projekts, ko apstiprinās komisiju un ministru padomu. Šis uh, gadskārta izaugsmes pārskats atspoguļo to, ka Eiropas Savienībā vidējais bezdarba līmenis ir 10,7%. Aina ir drūma. Un situācija atsevišķās dalību valstīs dramatiski pasliktinās un draudz sociālie nemieri. Uh, 2012. gada pārskatā jau tika aicināts uh, cīnīties pret bezdarbu, īpaši jauniešu bezdarbu un pret krīzes sekām. Nodarbinātības un sociālā politika šogad ir vēl aktuālāka prioritāte. Bet uh, ir jānodrošina arī, lai fiskālā konsolidācija būtu izaugsmēji draudzīgāka vēl vairāk nekā paš, pagājuši gadu un jādomā arī par nodarbinātības politikā svarīgu faktoru. Es gribu uzsvērt šo punktu. Šā gada izaugsmes pārskatā ir norādīts investīcijas, kam jādod prioritāti īstenojot Uh, konsolidāciju. Proti šeit ir runa par izdevumiem, lai sagāt, saglabātu izaugsmēs potenciālu, tātad aktīvu darba tirgus politiku, apmācību rosinātu. Un jauns elements ir jauniešu garantijas schēmu iedibināšana pēc eh, mēneša nodarbinātības ministru padome apspriedīs jautājumu par jauniešu garantiju schēmu izmantošanu. Eh, Šīs eh, schēmas mērķis ir jaunieši vecumā līdz 25 gadiem līdz ar to, ka viņi pēc skolas beigšanas vai esot bez darba var saņemt kvalitatīvas apmācības piedāvājumu, ko daļēji finansēs no Eiropas Savienības līdzekļiem. Tā ir prioritāra iniciatīva eh, un tā ir viena arī no īrijas prezidentūras prioritātēm ir svarīgi uzsvērt, ka fiskālai korekcijai ir jāsaglabā sociālās drošības tīkls, ir jāmodernizē sociālās uh, nodrošināšanas sistēmas un jāgarantē to ilgtspējība. Dalība valstīm ir labāk jāsaprot sociālo investīciju jēdziens un šim nolūkam komisija drīz apstiprinās sociālo investīciju pakotni, uh, Tajā ir iekļauta gan analīze, gan iniciatīva sociālās politikas jomā, lai padarītu to efektīvāku un lai e, dalību valsts varētu izmantot e, Eiropas Savienības finanšu instrumentus, lai sasniegtu labākus rezultātus. Nodarbinātības un sociālās politikas mē, e, loma ir ļoti svarīga krīzes pārvarēšanas kontekstā, un es gribētu pievērsties vēl Eh, citām prioritātēm šai jomā. Mums ir jāatbalsta ekonomikas darba vietu radīšanas potenciāls trīs uh, perspektīvos sektoros, par ko jau komisija runāja pagājušajā gadā savā dokumentā, un šie sektori ir zaļā ekonomika, veselības aprūpe un informācijas komunikācija tehnoloģijas komisija sagaida no dalību valstīm uh, visaptverošu pasākumu kompleksu šajās jomās, investīcijas cilvēku kapitālā šajās uh, straujas attīstības nozarēs ir izšķiroši svarīgas, lai nodrošinātu Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspēju, un arī tas ir jāatspoguļo turpmākās diskusijās par uh, Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspējas nodrošināšanu. Otrakārt ir svarīgi uh, nodrošināt darba tirgus uh, dinamiku un izturību, īstenojot līdzsvarotas reformas, padarot uh, ekonomiku uh, integrējošāku un dinamiskāku un jāveido vienots Eiropas Savienības darba tirgus, veicinot mobilitāti šīs uh, darba tirgus reformas īstenojot, dalību valstīm ir jāsadarbojas ar sociālajiem partneriem. Tāpat ir svarīgi, lai nodokļu politika tiktu koriģēta, ņemot vērā šo, šī brīža apstākļus, lai nodrošinātu cilvēka cienīgu algu, bet e, jānodrošina, lai nebūtu pārāk augsti nodokļi, lai nodokļi būtu nodarbinātību veicinoši. Un tā ir viena no komisijas prioritātēm, par ko mēs runājam visos trijos Eiropas pusgados. E, no, e, bezdarbs kļūst ar vien struktūru rālāks 11 miljonu cilvēku no kopējā bezdarbnieku skaita ir bez darbā vairāk nekā gadu bijuši. Tāpat eh, viena no mūsu prioritātēm ir cīņa pret jauniešu bezdarbu. Ļoti svarīgs ir sociālās drošības tīkls, kā jau es norādīju, tas ir jāsaglabā un pat jāstiprina. Kā mēs zinām, ir atšķirības starp dalību valstīm attiecībā uz sociālās um, aizsardzības sistēmas efektivitāti un ir jānodrošina atbilstoši finansējums, lai sociālās aizsardzības sistēmas būtu pēc iespējas efektīvas, lai tās nodrošinātu integrāciju un novērstu izstumšanu no sabiedrības. Tas ir jāņem vērā izstrādājot gan nacionālās attīstības stratēģijas, gan arī tās izvērtējot ļoti svarīgs jautājums ir Romu integrācija. Komisija ir izstrādājusi pamatstratēģiju un tagad sadarbojas ar dalību valstīm un ieinteresētajām organizācijām, lai virzītos uz priekšu šai jomā. Dāmas un kungi, <clears throat> eh, visbeidzot vēlos pieminēt jautājumu, par ko jau runāja komisijas priekšsēdētāja vietnieks proti par uh, ekonomikas un monetārās savienības pārveidi, manuprāt, ir ļoti svarīgi centieni pārvarēt ekonomisko, sociālo un politisko krīzi Eiropas Savienībā. Septembrī uh, eh, Eiropa padome uzdeva komisijai uh, izstrādāt priekšlikumus par um, uh, lielu ekonomisku reformu koordinēšanu, lai veicinātu izaugsmi, konkurētspēju un so, izveidot solidaritātes mehānismus. Tāpat uh, Eiropā doma ir uzdevusi abiem prezidentiem strādāt arī pie sociālās dimensijas un sociālā dialoga. Ir uh, ļoti svarīgi izstrādāt ekonomiskās un monetārās savienības sociālos aspektus bez kavēšanās, un mums jau bija tikšanās ar uh, sociāliem partneriem, kur izskanēja virkne ideju. Manuprāt, šis jautājums ir uh, jāuztver ļoti nopietni. Eiropas Savienības dalību valstis ir savstarpēji atkarīgas un tām ir vienai otru labāk jāatbalsta krīzes pārvarēšanā. E, tuvākajā laikā ir nepieciešams koordinēt ne tikai fiskālo politiku, bet arī e, veidot solidaritāti un ticamu Eiropas arhitektūru. Liels paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu, kāda būs diskusija. Paldies un jā, labprāt uzreiz tad arī, protams, uzsāksim diskusijas. Šobrīd ir uh, 20 uh, pieprasījumi pēc uzstāšanās laika bet tā kā ir paredzēts 45 minūtes uh, pirms uzklausīsim komisāru atbildes, tad arī to ņemot vērā uzreiz sāksim arī uh, Frendo kungu, kas ir Maltas parlaments spīkers. Lūdzu, vārds jums. Mr. Frendo, thank you very much. <coughs> Paldies. <coughs> Priekšsādātāji kungs, es eh, būšu lakonisks. Kā jūs teicāt, ir daudz runāt gribētāju pieteikušies, tāpēc runāšu īsi. Mēs visi ļoti labi apzināmies, ka ir jāstiprina demokrātiskā leģitimitāte, lai veicinātu procesa īstenošanu dzīvē, un tomēr domāju, ka mums ir jābūt pozitīvai attieksmei uz šo procesu. Mums ir jāmēģina Eiropas projektam nacionālajos parlamentos dot savu veidu noenkurojumu, lai nav tā, ka dalību valstu parlamentu uzskata, ka viņu parlamentārā pārstāvniecība nav pietiekami akceptēta Eiropā. Protams, šeit ir ārkārtīgi jūtīga robeža. Mēs esam uz plāna ledus darbībā ar dalību valstu parlamentiem. Mums ir jāņem vērā gan dalību valsts suverenitāte, gan arī citi aspekti. Mums ir jāņem vērā visi šie aspekti. Un tomēr vajadzētu apmainīties ar paraugu praksi, kādā veidā dalību valstu valdības konsultējās ar dalību valstu parlamentiem par Eiropas semestri. Ir ļoti svarīgi par to runāt, jo dalību valstu nacionālajie parlamenti vēlas dinamiski iesaistīties ekonomiskās atjaunošanas projektos. Viņi vēlas jau darboties iepriekš un nevis tikai kā ugunsdzēsēji seku sakārtošanā. Mums ir jārunā arī par dalību valstu parlamentu izglītošanu, par to, kādā veidā runāt un kādā veidā pārvaldīt Eiropas semestri. Šādā kontekstā raugoties mums vajadzētu varbūt padomāt par Eiropas Savienības programmas izveidi, lai pilnīgi visiem dalību valstu parlamentiem, neatkarīgi no viņu, iz, neatkarīgi no viņu lieluma, būtu iespēja iesaistīties šajā projektā. Kā jau Ollī Rēns teica, un es viņam pilnībā piekrītu, mums ir jābūt vienotiem šajā Eiropai te grūtajā laikā. Vienlaicīgi mums ir jādara viss, lai Eiropas Savienības sociālais modelis paliktu pēc iespējas stabilāks. Tas ir svarīgākais, ko vēlējos teikt. Un noslēgumā mums ir jāizprot vienam otru. Mums ir jāsaprot, ka Eiropas mērķis vai mērķi ir vienoti. Mums ir jābūt skaidri izstrādātiem šiem mērķiem, kuru izpildes labā mēs strādājam. Protams, ir dažādi viedokļi, ir dažādi skatījumi dalību valstīs, un tomēr dalību valstīs ir atšķirības, un tās arī pastāvēs, un tas ir jāņem vērā arī Eiropas projektā. Piemēram, manā valstī tā ir ļoti maza dalība valsts, arī teritorijas ziņā tā ir maza, un mēs vienmēr esam gatavi strādāt ilgākas darba stundas, bet uh, Bieži vien mums ir eh, arī lieli pārbraucieni, lai no Maltas dotos uz Eiropu, un es saprotu, ka nevienmēr Eiropas modelis būs pilnībā piemērojams Maltā, un tomēr šīs atšķirības starp dalību valstīm ir jāņem vērā, jo tā ir mūsu bagātība. Protams, mums ir jābūt vienotiem. Un domāju, ka arī šās konferences rezultātā mums ir jāsaprot un jāpublisko ideja, ka dalību valstu parlamenti vēlas lielā mērā iesaistīties Eiropas modeļa īstenošanā, pie tam ne tikai politiski, bet arī ekonomiski. Paldies! Paldies, saka prieksēdētājs. Filipa Marīni lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungi, dargie kolēģi. Šī Nacionālo parlamentu deputātu sanāksme ir demokrātisks alibi un um, šeit tiek sastādīts labu centienu katalogs. Šādu jautājumu es uzdevu jau divās iepriekšējās sanāksmēs. Jāsaka, esam tomēr sasnieguši zinām progresu, jo tiek apspriestas, apspriesti precīzi temati uh, uh darba sanāksmēs. Uh, un uh, tomēr Vācijas parlaments ir pārstāvēts, un es grūti varētu iedomāties, ka Nacionālo parlamentu sanāksme bez vācu, bez vācu deputātu līdzdalības varētu būt interesanta. Bet, manuprāt, vēl daudz kas ir darāms. Vispirms uh, ir eiro problemātika, kas ir mūsu sanāksmes pamatā. Protams, uh, Uh, notiek uh, stiprāka integrācija nacionālo budžetu sakarā un komisija izvērtē nacionālās reformu programmas un stabilitātes programmas katrā valstī. Es vēlētos, lai nākamajā sanāksmē varētu uh, darba sanāksmēs nošķirt jautājumus par eirozonas konverģenci no vienas puses un tematus, kas skar visus kopā, kas ir horizontālie temati, kas skar visas 27 dalībās no otras puses. Tāpat priekšsēdētāji man šķiet, ka turpmākajās sanāksmēs būtu pamatots uh, izveidot sagatavošanas darba grupu, kurā ietilpstu Nacionālo parlamentu pārstāvi, un šī grupa sadarbībā ar Eiropas parlamentu un Eiropas komisiju ierosinātu apspriežamos tematus. Ja mēs patiešām vēlamies demokrātiski iesaistīt tos, kuri atrodas vistuvāk vēlētājiem mūsu dažādajās valstīs. Būtu vēlams, lai programma netiktu novadīta no augšas uz apakšu, bet ir absolūti nepieciešams to sagatavot koleģiālā veidā un lai mēs uh, varētu veidot progresīvi kaut ko tādu, kas varbūt nav Eiropas Savienības institūcija, bet kas tomēr ir kā svīra, kas ir stiprāka, leģitīmāka organizācija un atspoguļo Nacionālo parlamentu viedokli par svarīgiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Liels paldies! Paldies jums par visiem komentāriem, par to, ka jūs arī rosināt veidot ciešāku sadarbību. Tālāk, Anī, padarāt tā. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Αντιέλς. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es arī pateicos komisijas viceprezidentam Oli Rēnam par viņa uzrunu. Es vēlētu vēlētos norādīt, ka mums ir jautājumi, kam mēs piekrītam, kuros mēs piekrītam Eiropas komisijai. Tie ir svarīgi jautājumi. Piemēram, Eiropas parlamenta lielākais vairākums, tāpat kā nacionālie parlamenti atbalsta uh, piecas prioritātes, kas ir atspoguļotas gadskārtā izaug, gadskārtējā izaugsmas pārskatā uh, - zaļā izaugsme, reālās ekonomikas, finansēšana, konkurētspējas paaugstināšana, cīņa pret bezdarbu un efektīvi uh, sociālie dienesti. Neviens pret to neiebilst, tomēr liela problēma ir tāda jautājums, kā mēs praktiski šīs prioritātes īstenosim. Mēs esam visi viensprātis, ka šīs prioritātes ir svarīgas. Manuprāt, jāizpilda trīs nosacījumi, un par tiem mums būtu arī jādiskutē, un varbūt arī jāuzdod jautājumu Eiropas komisijai. Pirmā prioritāte ir ap pārtrauksim viens otram uzvelt atbildību par krīzes rašanos. Kurš tad ir atbildīgs par krīzi? Uh, Daudzas uh, valstu valdības novēļ atbildību uz Eiropas līmeni un atkal Eiropas līmenī ar pirkstu rādīja uz nacionālām valdībām kā atbildīgām. Es domāju, ka mums ir uh, jābūt pietiekami drosmīgiem, lai atzītu, ka ir uh, liela daļa atbildības politiskā jomā jāuzņemas arī Eiropas līmenī, bet arī nacionālā līmenī ir daļa atbildības. Mums ir jābūt tātad pietiekami drosmīgiem un godīgiem, lai varētu virzīties uz priekšu. Nākošais jautājums, godātie kolēģi, komisijas viceprezidenta kungs Uh, fiskālā horm, uh, harmonizācija kā prioritāte, un tā pašā laikā ir jādomā par vides aizsardzību. Tātad, ko tas nozīmē, kad notiek fiskālā harmonizācija, ja netiek gūti vēlamie rezultāti, tad ir jāveic korekcijas. Notiek tādas ļoti teorētiskas diskusijas par valsts parādiem, bet notiek vienlaikus arī citas uh, debates universitāšu līmenī un ne tikai Eiropā par to, kā brutāla fiskālā harmonizācija ietekmē izaugsmi, un uh, nevienmēr uh, šī politika ir tik efektīva. Dziękuję bardzo. Ževska kungs. Paldies! Eiropas eh, semestris. Tajā ir vairāk pozitīvu aspektu. Tajā skaitā arī tādā ziņā, ka būs labāka saistība ar dalību valstu ekonomikā un labāka saistība ar tiem, kuri īsteno šos projektus dalību valstīs. Vēl bez tam ceru, ka izveidosies arī dziļākas diskusijas par to, kā attīstīt ekonomiku. Bet uh, pati procedūra Eiropas parlamentā ir izveidota tādajādi, ka tie, kuri vēlas veicināt dialogu un tie, kuri veido šo dialogu, tas uh, ir komisijas kompetencē. Jo uh, Dalību valstu parlamenti šobrīd spēlē otro violi un nevar pievienoties pilnībā dialogam. Un saistības starp Eiropas parlamentu un pārējiem nav pietiekami veiksmīga. Protams, ir arī citas iespējas sadarboties, piemēram, visu laiku kontrolēt, kādā veidā Eiropa veic savu darbību un uh, Uh, kontrolēt dažādu Eiropas programmu izpildi dalību valstīs, bet uh, vairāk šo procesu tomēr kontrolē komisija un valdības, tāpēc uh, vairāk mums vajadzētu arī sadarboties ar komisiju. Mums noteikti vajag eh, veicināt dialogu starp dalību valstu parlamentiem, dalību valstu valdībām un Eiropas parlamentu, jo, kā jau es teicu, katrā dalību valstī ir izveidotas programmas, kuras savukārt ietekmē Eiropas programmas. Tas bija pirmais. Otrakārt, runājot par šo dialogu, vārds tiek izmantots daudz un dikti, bet uh, Dialogs nozīmē diskusija. Dialogā ir vairākas fāzes. Katrai fāzē ir jāsagatavojās. Un uzskat, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies! Un tagad Daniela Vārkundze. Oui, merci, monsieur le président. Liels paldies, priekšsēdātāja kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Vispirms Francijas Nacionālās asamblējas vārdā vēlos pateikties par iespēju šajā tikšanās reizē apmainīties viedokļiem. Mēs šorīt runājam par Eiropas semestri, kas pilsoņiem šķiet kaut kas ļoti tāls un nesaprotams. Un tomēr uh, Eh, šeit uz eh, spēles ir likta viņu nākotne, runājot par izaugsmi. Un eh, bezdarbs ir nepanesams, ir jādod prioritāte jauniešu nodarbinātībai un uh, Uh, ilgtspējībai, ir jādomā par cilvēku faktoriem. Pat Startautiskais valūtas fonds atzīst, ka pārāk stingri taupības pasākumi negatīvi ietekmē izaugsmi. Uh, Nevar tikai deregulēt tirgus un pastāvīgi veikt taupības pasākumus. Dienvidu valstīs ir jādomā par demokrātisko leģitimitāti, par tiem cilvēkiem, kas ir ievēlēti, un ir skaidri jāsadala atbildības starp vēlētiem pārstāvjiem un izpildu institūcijām. Uh, un 13 pantā ir runa par sadarbību starp visiem parlamentiem, un mēs cenšamies iesaistīt savus kolēģus, organizējot konferences, apaļā galda tikšanās, uzaicinot Eiropas parlamenta deputātus Lamasūra kungu, Pervānšu Beresu un Eiropas komisijas pārstāvis. Un mēs daudz ko jaunu uzzinājām. Uh, Kristofs Kerešs var apliecināt, ka Nacionālā asambleja vienbalsīgi pieņēma lēmumu par budžeta konferences izveidošanu saskaņā ar uh, 13. pantu. Tas ir ļoti svarīgi, lai nacionālie un Eiropas deputāti strādātu kopīgiem spēkiem tautas interesēs. Mums kopīgi ir jārod metodes, kā Uh, īstenot šos uh, pasākumus, ir jāpieņem lēmumi kopīgi ar padomi, lai mēs pārvarētu pašreizējās uh, pretrunas, ka parlaments apspriež budžeta jautājumus, bet viņa, tam ir tikai konsultatīvas tiesības, bet toties nacionālajie parlamenti apstiprina budžetus bez plašāka kopīga skatījuma. Ir svarīgi nodar, nodrošināt sadarbību starp šīm abām pusēm konferences ietveros ne tikai par budžeti jautājumiem, bet arī par visiem ekonomikas un sociāliem un vides jautājumiem un jābūt solidāriem visos šajos jautājumos. Paldies! Uh, Paldies! Nākamais runātājs ir Žemai Taitis no Lietuvas, lūdzu. Monsieur? Lūdzu, vārds jums. Paldies! Paldies, prieksēdētāja kungs! Jā, no tiesas. Šodienas Eiropa nav tāda, kādu mēs to vēlējāmies redzēt, kādu mēs to vēlējāmies celt un būvēt. Daudz mūsu dzīvē ietekmē ekonomiski jautājumi, bet eh, kā sakārtot garīgo dzīvi un morālos aspektus? Kā runāt par Eiropas vērtībām? Es uzskatu, ka Eiropas parlaments eh, kurš šobrīd iestājas par jauniešu bezdarba apkarošanu. Mēs esam viensprāts, ka vajag cīnīties pret šīm tendencēm Eiropā. Un tomēr, kādi būtu tie konkrētie instrumenti, lai mēs varētu cīnīties pret jauniešu bezdarbu? Ko darīt? Šodien esam sapulcējušies, lai par to diskutētu. Pēc mēneša mēs tiksimies vēlreiz, bet vai tas nozīmē, ka mēs pieņemsim konkrētas rekomendācijas, kā rīkoties? Domāju, ka tam vajadzētu būt mūsu uzdevumam. Un vēlreiz atgriežoties pie bezdarba jautājuma, komisijas eh, kolēģijas locekļu teiktajā par bezdarbu, es nedzirdēju neko par nodokļu politiku, par akcijas nodokli. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi un īpaši tām dalību valstīm, tajā skaitā arī manai dalību valstī, kurai ir Eiropas Savienības ārēžās robežas. Tātad manā valstī, Balt, manā valstī Lietuvā mums ir robeža ar Baltkrieviju un šobrīd Lietuva zaudē vairākus miljārdus katru gadu jo mēs neesam spējīgi atrasināt šos pārobežu jautājumus. Un eh, mēs neesam spējīgi izmantot visu to ekonomisko kapacitāti, kas mums būtu Eiropas Savienībā. Vēl viens svarīgs jautājums Eiropas Savienībā ir energodrošība. Mums nav pašiem savu energoavotu, un domāju, ka tas noteikti ietekmē gan bezdarba situāciju, gan arī mūsu konkurētspēju. Vēl bez tam esmu pārliecināts, ka savienībai vajadzētu vairāk uzmanību veltīt izglītošanai. Ja mums izdosies izmainīt mūsu prioritātes un nevis tikai runāt par sociālajām garantijām un solidaritāti, es domāju, ka tad, ja Eiropas Savienība varēs šos savus vārdus pārvērst rīcībā, tad Eiropas Savienība saglabās savu seju un uzticēšanos Eiropas Savienībai. Jo Eiropas iedzīvotājiem, ikvienam iedzīvotājam ir tiesības strādāt, lai ikvienam iedzīvotājam būtu darbs. Un ceru, ka mums izdosies rast konkrēts risinājums. Paldies, Ferreiras kundze, lūdzu. Obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhores comissários, por aquilo que acabamos. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un paldies komisāriem. Ārkārtīgi interesanti bija dzirdēt to, ko teica prezidijā sēdošie. Jā, šeit tikko izskanēja jautājums par bezdarbu. Nodarbinātība Eiropā ir dramatiski dramatiskā kritumā. Ja mēs vēlamies ekonomisko situāciju stabilizēt, un to jau pieminēja Olī Rēna kungs, mums ir jāsakārto nodarbinātība. Vēlētos piebilst sekojošo. Iespējams, ka eksports vairākās dalību valstīs pieaug, un tomēr ekonomiskie rādītāji nepieaug. Prognozes 13. un 14. gadā ir pārskatītas, un tās katru reizi paliek ar vien pesimistiskākas un negatīvākas. Domāju, ka mums vajadzētu daudz sīkāk pārdomāt to, kādā veidā Eiropas Savienība un arī Eirozona tālāk strādās, jo šobrīd notiek polarizācija. Arī Andorkungs savos ievadvārdos pieminēja, ka atšķirības starp dalību valstīm tikai un vienīgi pieaug, pie tam pieaug atšķirības starp dažādām sociālajām klasēm vienas dalību valsts ietvaros, un tas e, noteikti novedīs pie tā, ka mums būs jādomā par budžeta izmaiņām. Jūs runājat par pieciem mērķiem, mēs tos atbalstām, bet domāju, ka ir jāmaina arī politika un jāmaina arī skatījums, lai mēs varētu atbildēt tai situācijai, kāda šobrīd apdraud visu Eiropas Savienības sociālo modeli. Man ir konkrēts jautājums. Vai tomēr nav tā, ka mums šobrīd vajadzētu pārskatīt pašiem savu viedokli? Nedomāju, ka šeit būtu jārunā par pieciem mērķiem. Jautājums ir par to, kādā veidā sasniegt šos mērķus un kādā veidā izvairīties no strauji pieaugušajām atšķirībām starp dalību valstīm. Jautājums ir arī par to, eh, ko mēs varam darīt ekonomikas sakārtošanā. kāda mums ir pieejami instrumenti, lai mēs tiešām uzlabotu ekonomisko situāciju? Vai komisija turpmāko mēnešu laikā mums sagatavos konkrētus instrumentus, kādā veidā piesaistīt nepieciešamās investīcijas, lai mēs varētu konkrēti pāriet pie konverģences sociālā izpratnē? konkrēti priekšlikumi, ko darīt ekonomikā. Mēs zinām, ka arī nākamajā gadā ekonomiskās izaugsmas prognozes ir ārkārtīgi pesimistisks. Kādā veidā mēs varam izrauties no šī aburtā loka? Paldies, Seres kungs lūdzu. Netherlands. Ne no Nīderlandes Nacionālā parlamenta. Thank you, Mr. Chair. Jā, paldies, prieksēdētāja kungs. Man ir liels prieks piedalīties šajā konferencē un paldies Eiropas parlamentam, ka tādu organizējat. Mēs esam Nīderlandes parlamenta apakšpalātas pārstāvi, un eh, mēs esam ārkārtīgi priecīgi tikties ar kolēģiem no citām dalību valstīm runāt par ekonomisko situāciju ES. Mūsuprāt, šī ir lieliska iespēja apmainīties ar paraugu praksi zināt, kas notiek citās dalību valstīs, citos parlamentos un kādā veidā jūs piedāvātais Eiropas semestrs būs jauna metode, lai sakārtot situāciju. Nīderlandes parlaments uzskata, ka Eiropas semestrs ir lieliska iniciatīva, un tas arī izskanēja referenta teiktajā. Un tomēr Šobrīd Nīderlandes valdība sīk izskatīs šo priekšlikumu un, lai laika limitos īstenotu šos tematiskos uzsvars, ir ārkārtīgi svarīgi runāt par caurskatāmību. Un Nīderlandes parlaments uzskata, ka pilnīgi visiem dokumentiem, tajā skaitā arī padomas dokumentiem, ir jābūt publiskiem. Mēs uzskatām, ka spēcīgāka ekonomiskās un fiskālās politikas sahomogenizācija ir viens no instrumentiem, kā Eiropa izrauties no krīzes, un Eiropas semestrs šajā aspektā ir svarīgs elements. Bet, kā jūs ziniet, Nīderlandē šobrīd tiek eh, pamatīgi diskutēts par to, kas ir Eiropa un kāpēc, un ir tādas partijas un politiskie spēki, kur uzskat, ka ekonomiskās politikas ciešāka koordinācija nav pareizais risinājums. Šo politiku ciešāka koordinācija prasa demokrātisku pārskatu, un dalību valsts līmenī tas ir ārkārtīgi populistiski delikāts jautājums. Tāpēc mēs vēlamies redzēt stiprākus dalību valstu, dalību valstu parlamentu iesaistīšanas momentus dažādos Eiropas semestra īstenošanas etapos. Nīderlandes parlaments vēlas uzsvērt subsidiaritātes principu īstenošanu, jo subsidiaritātes principu vajadzētu ievērot arī Eiropas semestra īstenošanā. Dažādām politikām tās tiek īstenotas Eiropas dalību valstīs, līdz ar to dalību valstīm savā makroekonomiskajā līmenī ir jābūt tām, kas nosaka lielos vilcienos lietu gājumu. Protams, specifiskas politikas var noteikt gan Eiropas, gan dalību valsts līmenī, un tomēr dalību valsts ir svarīgākās. Priekšsēdētāja kungs, ceru, ka mums būs padziļināts diskusijas par to, kā stiprināt dalību valstu parlamenta lomu Eiropas semestra īstenošanā, un ceru, ka tuvākajās dienās mēs par to diskutēsim. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies! Herisena kungs, apvienotā karaliste, Lorda palāta, prieksēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikt Olī Rēnam, ko jūs domājat ar līdzsvara panākšanu Eiropā. Mēs esam runājuši ar mūsu vācu kolēģiem, un tas attiecās uz viņu iekšējo tirgu. Kā jūs to koordinēsiet? Nākamais ikgadējais ekonomiskās izaugsmas pārskats - lieliski ideja. Un tomēr, kā dalīties ar paraugu praksi? Es sapratu, ka Nīderlandē ir tikai 9,7% jauniešu bezdarbs, kamēr daudzās Eiropas dienvidu dalību valstīs jauniešu bezdarba procents ir sasniedzis 50. Ko darīt? Andorkungam jautājums. Ko jūs izprotat ar Eiropas pievienoto vērtību? Ko tas nozīmē? Vai šobrīd Eiropas budžetu vajadzētu izveidot kā tādu, kura uzsvars būtu uz pievienoto vērtību katram izmantotajam eiro? Un ko jūs domājat izaugsmai draudzīgs budžets? Ko jūs domājat ar šo jēdzienu un kā jūs to panāksiet? Ko nozīmē inovācijas, ko nozīmē zinātnē un pētniecībai atvēlētie līdzekļi un ko no tā saņems MVU? Es vēlētos pajautāt Eiropas parlamenta trīs priekšsēdētāju vietniekiem - birokrātija. Uh, Pārāk bieži mēs dzirdam, ka regulas burtiski nospiež un žņaudz Eiropas Savienību, jo iekšējā tirgus galvenais nolūks bija samazināt birokrātiju, lai būtu tā saucamās vienas pieturas aģentūras un lai regula to visu sakārtotu. Ir pienācis laiks, lai politiķi beidzot sakārtotu iekšējā tirgus situāciju un samazinātu birokrātiju. Visbeidzot! Lordu palāta apvienotajā karalistē jau tūkstošiem gadu ir gatavojuši ziņojums, apmēram tādus, kādus mēs redzam šeit. Viens ir par Eiropas finanšu ietvaru, un otrs ir par Eiropas banku savienību. Mēs mainamies. Šobrīd ir ārkārtīgi strikti taupības pasākumi. Mēs dzirdam Grieķijas, Kipras pārstāvi teikto, Spānija, Portugāla, Vācija, Īrija. Mēs dzirdam iedzīvotāju teikto, kā Eiropas parlaments, kā jūs parlamenta priekšsēdētāji vietnieki sadzirdat šīs balsis, kuras runā tieši uz jums, un visbeidzot joks. Lielbritānijas parlaments šobrīd apsver ideju par to, vai organizēt referendumu par izstāšanos no iekšējā tirgus. Lūdzu, izlasiet Kamerona runu. Tajā ļoti daudz parādās kritika Eiropai. Eiropa pārāk ilgi mēs esam bijuši tāds nepatīkams kaimiņš. Es vienmēr esmu bijis Eiropietis un tāds vienmēr palikšu. Es vēlētos, lai mēs paliekam Eiropas Savienībā un lai mēs Eiropas Savienības dvēseli. Paldies! Unser Motto heißt in Vielfalt geeint. Äh, das ist mūsu Eiropas uh, moto, protams, ir ar vien ciešāk sadarbībā, un mēs, protams, arī meklējam veidus, kā mēs varam izveidot ciešāku sadarbību arī kopīgo problēmu risināšanā. Lapitīnā tālāk, Vācija lūdzu. Priekšsādātāji, dāmas un kungi, um, es tiešām atzinīgi vērtēju, ka mēs esam ieviesuši Eiropas semestri un arī līdz ar to runājam par Eiropas nacionālo budžetu konsolidāciju. Tas nozīmē, ka mums jāspēr nākamie soļi, lai mēs konkurētspēju uzlabotu atsevišķās valstīs. Tāpat mēs arī atzinīgi vērtējam tā, ka noteiktais plāns un noteikti termiņi par nacionālo budžetu reformu programmu ieviešanu nedaudz tiek pārvērstīts jau straujāk, jo nacionālo reformu programma, manuprāt, nākotnē kļūs par absolūti svarīgu tālāko budžeta procedūru. Un tāpat arī jā, e, nodrošina tas, ka reformu plāns tiek reāli īstenots. Vienlaikus mums arī jāapzinās reālie izaicinājumi. Mēs nu pat dzirdējām ir arī nopietni apsvērumi par to, kā Lielbritānija varētu organizēt iespējamo referendumu. Tas ir ļoti nopietns signāls, mums tas ir nopietni jāizvērtē. Ir jāsaprot, Eiropas iekšējais tirgus nozīmē, ka mēs, protams, um, zaudētu šajā savā konkurētspējā, ja pret tiem citiem Eh, tirgiem pasaulē, ja vairs Lielbritānija nebūtu Eiropas Savienības daļa. Un otrkārt, lielais izaicinājums arī budžeta konsolidācija tādā veidā, kas tomēr vienlaikus veicina ekonomisko izaugsmi. Šāda politika ir absolūti saistīta arī ar Eiropas ideju o, atzīšanu un pieņemšanu Eiropas pilsoņu starpā. Tādēļ būtu ļoti svarīgi, lai šos komisijas priešlikums uh, pieņemot, jūs domājat arī par vietējām īpatnībām. Nav iespējams tā, ka jūs darat tikai pieņemat lēmumus, nedomājat par reģionāliem īpatnībām. Domājat par atsevišķiem ekonomikas nozarēm vai arī politiskām situācijām valstīs. Bieži vien ir nepieciešams, lai uh, mēs ņemtu vērā, protams, arī, ka daudzās valstīs koalīcijas partneri un arī koalīcijas partneru mazākums vienmēr ir jāuzklaus. Tādēļ nevar būt tā, ka komisija nāk uh, klajā ar sevišķiem um, priekšlikumiem par uh, laulību šķiršanu un manskām attiecībām sakārtošanu vai nodokļu politikām. Tas nav, ko mēs nevaram, tas ir nacionālās kompetences un Eiropai nevajadzētu tik diktēt. Mums tiešām vajadzētu Eiropas līmenī uh, koncentrēt uz to uzmanību, kas tad rada lielākās problēmas nacionālajiem budžetiem, kas rada sociālās apdrošināšanas problēmas, pensijas, darbs, um, tirgus un veselības apdrošināšana, veselības aprūpe. Tātad te ir absolūti nacionālās kompetences un jāskatās, kādā veidā nacionālās kompetences var piedalīties būtisko jautājumu risināšanu, lai arī ievērot fiskālā pakta 13. pantu. Šobrīd šis jautājums vēl nav sakārtots, un demokrātiski leģitīmi tas nav attaisnots. Jā, paldies. Nu, tieši tāpēc arī mēs šodien esam šeit sanākuši, lai mēs arī runātu par iespējamo tālāko formātu. Bet, nu, lūk, tātad es kā priekšsēdētais nonāku nopietnā problēmā. Uh, Mums jau pēc septiņām minūtēm pēc programmas būtu jādod vārds komisāriem, lai viņi sniegtu atbildes, bet mums vēl 15 deputāti, kas vēlas izteikties. Tādēļ es aicinātu jūs izteikties precīzāk un varbūt arī uzdot precīzi jautājumus. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi, komisāru kungi, es esmu šeit, uh, komisāra kungs. Tātad Eiropas semestra pamatdokuments ir gadskārtējais izaugsmes pārskats, un komisija un parlaments nav spējuši vienoties par to, par šādu nozīmi un uh, politiskiem aspektiem. Mana grupa, sociālistu un demokrātu grupa, izsaka divus pārmetumus šim pārskatam kā komisija izvērtē šos uh, koeficientus, kurus pats starptautiskās valūtas fonds tagad ir pārvērtējis, jo ir par zemu bijis novērtēta recesīvā ietekme, kāda šiem koeficientiem ir, un tādēļ mums ir iebildumi. Otrais uh, pārmetums ir tāds, ka runājot par deficīta samazināšanas tempu un grafiku, man, mums arī ir zināmas šaubas. Komisijas ierosinātais uh, deficīta samazināšanas grafiks dažām uh, valstīm ir noteikts 1,5% gadā, kaut gan 6 pakā ir runa tikai par 0,5% samazinājumu. Šobrīd Eirozonā praktiski pastāv recesija, ir struktūrāls uh, deficīts, un dažas valstis varbūt jau būs sasniegušas uh, bezdeficīta budžetu, piemēram, Itālijā var būt uh, struktūrāls bezdeficīts un tai pašā laikā maksājuma konta deficīts. Un man ir tāds jautājums, vai recesijas gadu laikā jūs piekritīsiet pārskatīt savas uh, rekomendācijas un pieturēsieties pie sešpakas ieteikumiem, kas ir vairāk piemēroti pašreizējai konjunktūrai? Uh, Un es vēl gribētu komentēt kolēģi Mariņu teiktā no Francijas senāta. Es neiebilstu pret demokrātisku kontroli Eiropas līmenī un dalību valstīs, un tieši tādēļ mēs pieprasām, ja tiek mainīts uh, līgums, tad uh, uh ir uh, jāparādz jaunas uh, pilnvaras, bet dalību valstīm ir jāizmanto savas pilnvaras un jābalso par reformu programmām. <clears throat> Dank u wel, voorzitter. Ik uh, kan. Uh... Paldies, Nīderlandes pārstāvis Vanderlindens. Jā, runāšu pavisam eh, īsi. Vēlos pateikties komisāriem par uh, viņu uzrunām, bet man ir divi komentāri. Pirmkārt, ir divu ātrumu Eiropa, un es gribētu izteikt aicinājumu, ja mēs runājam par uh, divu ātrumu Eiropu, tad mēs runājam par atšķirīgām Eiropām. Mums nevar būt Eiropa, kurā katrs var izvēlēties savu formulu, jo tad mēs vispār aizmirstam nacionālos parlamentus. Otrakārt, Eiropā ir tēla problēma arī saistībā ar nacionāliem parlamentiem. Es piekrītu tiem, kas saka, nacionāliem parlamentiem ir jāspēlē svarīgāka loma. Ir kaut kas neiedomājams, ka šis Eiropas semestris var norisināties bez būtiskas nacionālo parlamentu līdzdalības. Van Rompaja plāna lieli, lielas daļas uh, attiecas uz nacionāliem parlamentiem. Eiropas tēls ir tiešām tagad negatīvs. Eiropu atspoguļo kā savienību, kas maksā naudu, kā uh, caurumu kā bezdibēni, kurā tikai uh, gāž naudu un kas neko nedod. Bet patiesībā Eiropa ir vairāk nekā tikai vienotais tirgus. Eiropa ir nevis problēma, bet risinājums. Es gribu eh, jūs aicināt piešķirt Eiropai pašu resursus nākotnē, jo pašreiz ir tāda kā cīņa starp dažādiem budžeta resursiem, un šāda situācija sagroza Eiropas tēlu mūsu pilsoņu acīs. Mēs zinām, kādas ir budžeta problēmas. Tās ir nacionālā līmenī, nevis Eiropas līmenī. Es vēlētos, lai Eiropas parlaments un komisija arī kritiski izvērtētu savu budžeta izdevumu apjomu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Es saprotu, ka, protams, aplausiem ar visiem visu prieku. Grieķijas tālāk deputāts. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šī sanāksme Eiropas parlamentā ir ļoti svarīga. Tīpaši tikšanās ar dalību valstu parlamentu deputātiem. Visiem ir jāpiedalās šai procesā, ir jāpā, jānodrošina arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvība. Ja mēs runājam par ekonomikas politiku, bi, finanšu atveseļošanu, tad ir jādomā par kopējo Eiropas Savienības politiku, par stratēģiju 2020 un šiem uh, korekcijas pasākumiem uh, neva, nedrīkstētu būt negatīva ietekme uz izaugsmi un ekonomikas attīstību. Mēs piedzīvojam uh, bezdarba burtisku eksploziju, un komisārs norādīja, ka ir jāsaglabās sociālās drošības tīklus veicot to budžeta korekcijas, bet, diemžēl, Tas tā nevienmēr notiek. Grieķijā sociālā aizsardzība ir sagrauta. Jūs, Rēna kungs, teicāt, ka ekonomikas konkurētspēja ir pieaugusi, bet tas jau noticis pateicoties inovācijām vai darba pārdalīšanai, bet gan vienkārši ievērojami ja samazināt algas strādājošiem, un tas ir nepieļaujami. Kādas tad ir inovācijas jomas? Tā ir zaļā ekonomika, informācijas tehnoloģija bet tas nemaz nav atspoguļots uh, fiskālās harmonizācijas programmā Grieķijai, un mums, mēs nedrīkstam aizmirst uh, stratēģiju 2020 pagaidām tā ir cietusi neveiksmi. Šī stratēģija ir nepieciešams uh, pieskaņot reālai situācijai. Te tika runāts, ka mēs esam nepareiz novērtējuši koeficientu ietekmi uh, taupības pasākumu īstenošanā. Šie taupības pasākumu situācija ir pasliktinājuši 2011. gadā uh, bija 20% parāds uz, um, uz uh, iedzīvotāju, uz katru iedzīvotāju pieaudzis šo pasākumu dēļ. Un mēs nevaram runāt tikai par taupības pasākumiem, ir jādomā par nodarbinātību, sociālo kohēziju, ir jāīsteno līdzsvarot politiku, lai nodrošinātu nodarbinātības pieaugumu un sociālo kohēziju kohēziju. Paldies, Nikos Nikolaides ir nākošais runātājs no Kipras. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Eiropas izsludinātā šī parlamentārā nedēļa ir tiešām absolūti saprotams pasākums. Parlamentārā sadarbības starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni var izveidot nepieciešamu izrāvienu un sinerģijas, kas var palīdzēt atrisināt galvenos izaicinājumus Eiropā. Eiropas Savienība ir ekonomiski, sociāla un politiskā savienība, un tā visu laiku tiek apstrīdēta ar vien spēcīgāk. Nav nekāds noslēpums, ka šobrīd Eiropas Savienība atrodas ļoti nopietnā krīzē. Lai pārras, atrastu pareizos risinājums, mums pirmkārt ir jānosaka cēloņi, Mēs to nespēsim izdarīt, ja vien neskatīsimies pareizā virzienā. Fiskālie skaitļi jau nav problēmas atklāšana, jeb cēlonis. Tas ir vienkārši tāds indikators. Mēs redzam problēmas cits, tas ir uh, ekonomiskā stagnācija un bezdarbs. Un vēl ir jāmeklē tālākie seks uh, cēloņi. Un tie ir sistēmiski cēloņi. Un tas, protams, ir vēl vairāk uh, sāsinājies finanšu krīzes apstākļos, kur izraisīja banku krīzi. Tāpēc jāskatās to trim lietām. Pirmkārt, ir jāatrisina ekonomiskās problēmas, un otrkārt, ir arī jāturpina Eiropas integrācijas ceļš. Ir arī svarīgi, ka mēs izvēlamies tādas darbības, kas uh, ir vērst uz abu mērķu sasniegšanu. Vienlaikus mēs nedrīkstam arī pazaudēt galvenās vērtības, principus, uz kā ir veidot Eiropas Savienība. Tā ir solidaritāte un kopējā labklājības, um, kopējā labuma meklēšana. Eiropas integrācija notikusi līdzsvarotu soļu veidā, pakāpeniski, nodrošinot pirmkārt tirgus integrāciju, vēlāk arī nodrošinot sociālās kohēzijas un sociālo vajadzību integrāciju. Šobrīd liela daļa no dalībvalstīm ir ļoti sarežģīta ekonomiskā situācijā, Un tieši tāpēc mums ir jāsniedz kolektīvais atbalsts, lai nodrošinātu ne tikai šo valstu nākotni, bet arī Eiropas Savienības nākotni kopumā. Tādēļ būtu tikai loģiski, ka galvenais mērķis ir nodrošināt atbalstu vājākam ekonomikam, vienlaikus aizsargājot spēcīgās ekonomikas un nodrošinot aizsardzību kopējai Eiropas Savienības ekonomikai. Ja kādas izpirkšanas schēmas, par ko vienosies, Eh, par valsti, kurā nonāk šādā aktuāla, akūtā vajadzībā, ir tad jārisina veiksmīgi, ņemot vērā, protams, arī galvenos ekonomiskos rādītājus. Izvērtējot vietējās ekonomikas jāņem vērā viss tās aspekti objektīvā veidā. Arī fiskālās problēmas, nodokļu sistēma, banku sektors, un iespējamās uh, sistēmas uh, izkropļojumi. Tas ir jāizdara, protams, universālā veidā. Lai valsts arī tos labas pārliecības un gūt labā pārliecībā. Nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāji ir skaidrs, ka finanšu politiku nevar īstenot, ignorējot tās politiskās sekas un bezdarba pieaugumu. Vēsture mums uh, apliecina to, ka bez sabiedrības atbalsta nevienu ekonomikas programmu nav iespējams īstenot. Ir visnotaļ jāstiprina eh, kontakti starp nacionāliem parlamentiem un Eiropas parlamentu un eh, jāstiprina ekonomikas eh, Eiropas semestra demokrātiski aspekti. Tāpat jādomā par sociālo taisnīgumu un izaugsmi un ir jādomā par sociālo kohēziju un sociālo uh, izlīgumu. Tā kā mūsu vidū ir Rēna kungs un Andor kungs, tad vēlējos uzdot jautājumu, kā praktiski nodrošināt to, ka ekonomikas eh, ref reformu plāni, kas apstiprināti Eiropas semestri ietveros, neapdraudēs uh, sociālo kohēziju un nodarbinātību, bet gluži pretēji veicinās uh, stratēģijas 2020 īstenošanu un cīņu pret nabadzību. Paldies! Vēl došu vārdu diviem deputātiem, jo tad jau komisāriem dara citi pienākumi. Rasman tālāk, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lielais bezdarbs Eiropā. Protams, man rada ļoti nopietnas bāžas. Vienlaiks man satrauc Eiropas komisijas līdzšanējā atbildi uh, uz šādu krīzi, jo viņi vienmēr saka vienu un to pašu. Triju pīlāru stratēģija, balstoties uz arī budžeta konsolidāciju, uz konkurences spējas nodrošināšanu un struktūru pasākumu īstenošanu. Un ja tagad mēs skatāmies uz budžeta konsolidāciju, tad mēs redzam, ka šī taupības pasākuma par katru cenu nonāk tādā situācijā, kurā mēs e, esam spiesti atzīt, ka mums atkal jāstimulē ekonomika, lai pārvarētu bezdarbu. Tādēļ, protams, ka te ir liela kritika arī budžeta pol politikā Eiropas Savienībā kopumā, un šī kritika pieaug. Un galvenokārt uz to norādīja Starptautiskais valūtas fonds Un ņemot vērā jaunākās aplās, aplēs arī par fiskāliem multiplikatoriem, reizinātājiem, mēs redzam, ka, protams, ir jāuzklaus arī tieši, ko saka Lagardes kundze. Un mēs redzam skaidri, ka līdšanā konsolidācijas politika, kāda tiek īstenot Eiropas Savienībā, tiek vērtēt ļoti kritiski. Jo tā īstenībā nenoved pie tā, uz ko mēs virzāmies. Tā gluži pretēji vēl lielākā krīze iegrūž Eiropu. Uh, Un uh, nonākam tādā situācijā, kur ekonomika stagnē, un uh, mēs nevis apkarojam, samazinām bezdarbu, bet uzturam. Tāpēc ir jāatrod sistēmiskas atbildes uz sistēmisko krīzi. Bet pat ja mēs mēģinām arī, arī panākt kaut kāds risinājums konkurētspējā, un tomēr tad jānosaka, ka šobrīd tā ir tāda stratēģija, kas skaidri pasaka, samazinām algas Eiropas perifērijā un tādā veidā nodrošinām konkurētspēju. Vai arī, ka valstis veic iekšējo devalvāciju. Nu, mēs redzam, ka sarežģītie procesi, mēs esam dzirdējuši, cik ļoti kritiski par to visu ir, kas starptautiskā darba lietu uh, organizācija. Uh, Tā kā ir jāskatās, protams, kādā veidā var reāli apkarot bezdarbu. Tie ir aktuālie jautājumi, tie ir konkrēts jautājums, kur tad paliek šis nodarbinātības un izaugsmes pakts, kas tika izveidots pagājušo gadu vasarā, par ko nolēma pat Eiropas padome. Līdz šim tas nekur tā arī neparādās. Paldies, tālāk Andrius Blenkovičs. Paldies, Kāras kungs, godātie komisāri, Paldies, ka ieradāties šeit kā Nacionālo parlamentu pārstāvis. Man ir prieks šodien būt Eiropas parlamentā. Vēlos arī pateikties visiem kolēģiem, kuri jau ir arī, ir arī ratificējuši Horvātijas pievienošanās līgumu Eiropas Savienībā, un es ceru, ka vispār arī to drīz izdarīs. Vēlos vēl norādīt. Horvātija kā kandidāta valsts un pievienošanās stadijā. Uh, Šobrīd, ir, protams, ir iesākusi arī visu aktivitīgos darbus, un jau arī jau pirms iestāšanās uzsākam Eiropas semestra arī šo programmu. Un tas ir daļa arī mūsu kopējās ekonomikas arī nākotnē, un arī ekonomiskās konverģences programmas, ko mēs iesniegsim komisijai tuvāko mēnešu laikā. Mums ir interesanti arī izkla, eh, tālāk dzirdēt, mm, protams, komisijas viedokli, kādā pilntiesīgā statusā tad Horvātija arī tālāk piedalīsies. Komisārs. Komisārs Andors. Jā, paldies, dāmas un kungi. Es atvainojos, ka šobrīd izteikšos ļoti īsi, jo, jo šīs bagātīgās diskusijas ir nedaudz, protams, ilgāks nekā es biju sākotnēji plānojis, un man ir jādodas drīz projām. Bet izstāstīšu drīz galvenās lietas, kuras arī vēlos akcentēt no savas skatu punktā. Tātad atsauc uz Eiropas sociālo modeli. Manuprāt, ja mēs skatāmies, tad ļoti daudz no jums, protams, arī izteicāt bažas par to, un īpaši jūs, kas pārstāvat sauktās perifērās valstis, un kas vēl nepiedalās Eirozonas uh, kodolām. Tātad, uh, Vēlos atgādināt, ka zināms pretrunas dažkārt ir eh, jau pašā analīzē. Mēs nevaram no vienas puses balstīties uz Eiropas sociālo modeli un no otras puses visu laiku kritizēt būtisko likumdošanu šajā jomā, kā piemēram eh, darba laika direktīvu. Darba laika direktīva ir daļa no Eiropas sociālā modeļa. Galu galā mēs esam 21. gadsimtā, nevis 19. gadsimtā. Tāpēc mums ir jāsaglabā arī būtiskā darba aizsardzība, darba ņēmējus, tā neko um, tiesība aizsardzība, vēršoties pret sociālo dempingu, izmantojot, protams, arī šādu gudrāku likumdošanu. Mēs, protams, arī strādājam pie tā, lai nodrošinātu arī eh, šīs eh, direktīvas eh, Mm, standartizēšanu, lai nodrošinātu, ka tā ir pieņemama visām dalībvalstīm, un ka te tiek veikts šiem būtisks darbs. Vēlos uzsvērt, Eiropas līmeņa likumdošana šajā jomā nav uzskatām par kaut kādu barjeru ekonomiskai izaugsmēji. Šī ideja par to, ka regulā Eiropas Savienībā mm, noslēpa Eiropas ekonomiku, ir nu, tāds mm, populārs, bet nepareizs mīts. Un es vēlos pat izstādīt reālus argumentus, faktus. Kādēļ daudz Eiropas valstis ir recesijā? Kādēļ ir šī ekonomiskā krīze? Nu, tieši, ko es vēlos uzsvērt. Eiropas instrumenti, finanšu instrumenti, kurus mēs varam izmantot. Šobrīd te mēs runājam arī par struktūra fondu izmantošanu un par to, kādā veidā mēs varam rēģēt uz arī krīzi elastīgā veidā. Mēs esam jau grozījuši arī mm, vairākas programmas, lai nodrošinātu arī atbalstu darba vietu radīšanā, nodrošinātu investīcijas un arī samainījuši arī investīcijas, likumdošanu par līdz, nosakot atšķirīgas līdzfinansējuma likmes dalībvalstīm, lai nākt viņiem pretī, lai palīdzētu attīstīties. Iepriekšējā ja gadā komisija daudz arī darījusi, lai pārvirzītu līdzekļus un nodrošinātu tieši atbalstu arī jauniešu bezdarbam astoņās valstīs, kurā tas ir vislielāks. Tāpēc mēs uzsveram, ka nepieciešams nodrošināt labākās prakses paraugu nodošanu dalībvalstu starpā. Un te viena ideja, piemēram, jauniešu garantija, ir viens izcils piemērs. Tātad, balstoties uz veiksmīgiem piemēriem, Austrijas, Somija, tad mēs varam runāt arī par tālāku atbalstu. Tātad ar šo labāko prakšu apmaiņu mēs to nu, institucionalizējam un nodrošinām, ka arī par to tiešām mēs ieliekam skaidrā ietverā. Tādēļ šīs padomas debats vienam ir tik ļoti svarīgas, un mēs ļoti ceram, ka tas arī nodrošinās kā vienu no būtiskiem Eiropas Savienības instrumentiem. Es tam redzu lielu pievienotu vērtību. Turklāt tās ir Eiropas investīcijas, Eiropas investīciju fondi, Visos gadījumos te runā par līdzfinansējumu, sasaisti ar nacionālo mm, līdzekļiem, par risku kontroli, par šo līdzekļu o, reālu pareizu izlietošanu un to pārbaudēm arī, un par reālu kompetenci sadalījumu nacionāla līmenī, Eiropas līmenī un reģionālā līmenī. Tādā ziņā nodrošināt arī iespējami labāko risinājumu. Protams, ka te sociālās politikas joms ir nacionālas kompetences un tā, bet ir arī lietas, kuras mēs arī esam um, darījuši jau daudz ko šobrīd, nodrošinot arī sagatavošanas darbus, iesaistot nacionālos uh, spēlētājus, mūsu sociālos partnerus, piemēram, pensiju reformas. Kopā ar Rēna kungu un Banģē kungiem jau mēs uzsākām šo jautājumu aktualizāciju 2010. gadā. Skatām Eiropas komisijas balto grāmatu, un te bija ļoti plašs sarunas arī par, ar nacionāliem spēlētājiem, un mēs vienkārši veidojam šādu vispārēju analīzi par arī pensiju reformu lomu gadskārtējā izaugsmas pārskatā. Tātad tas jau ir tāds uzdevums, ko veicam otro reizi. Uh, Mēs šo metodāti jau piemērojam arī Eiropas līmenī, konsultāciju ceļā, un vienlaikus risinam arī dialogu ar visiem, kurus visvairāk skar. Pirms mēs pieņemam konkrētas rekomendācijas Mēs arī esam gatavi piedalīties, protams, arī diskusijas nacionālajos parlamentās. Es pats, piemēram, biju iepriekš arī Vācu parlamentā, Itālijas, iepriekš arī Portugāles, Grieķijas parlamentos, un tāpat arī mums risinām sarunu šeit Briselē, Nacionālo parlamentu delegācijām. Mēs uzskatām, ka tās ir ļoti nozīmīgas sarunas, un šīs izaugsmas eh, pētījums pārskats ir eh, skaidri atklāja būtiskos mērķus un norāda ne tikai uz valstīm, kurām ir uh, nopietnas finanšu grūtības, bet arī mēs runājam par visām valstīm, piemēram, Vācijai. Mēs piedāvājam arī savus risinājumus, un mēs vēlamies uzsvērt, kādi ir galvenie uzdevumi un kādā veidā nodarbinātības politika var rēģin, palīdzēt atrisināt daudz sarežģītos jautājumus, kā piemēram dzimuma līdztiecības ievērošana, uh, demogrāfisko atšķirību ievērošana un vienādi iespēja nodrošināšana visiem. Es tomēr ļoti ceru, ka šādā veidā šāda procedūra un šī jaunā metoda, ko esam ieviesuši, dos vispirms labākos rezultātus. Paldies! Un es diemžēl vēlreiz atvainojos, ka mums ir diemžēl jādodas projām. Paldies jums, godātais Andora kungs! Ja jūs piekrītat, tad tagad vēl ir seši deputāti, kas lūguši vārdu, bet es došu vārdu tikai diviem deputātiem un citiem tad atstāšu iespēju izteikties attiecīgi komiteju sanāksmēs, jo papildus mums arī jāatstāj laiks arī um, sarunai un atbildēm no komisāra Rēna puses. Bet diviem deputātiem vēl došu vārdu, tātad, um, kas uh, pārstāv valsts, kuru deputāti vēl nav izteikušies. Piemēram, Somijas deputāti, lūdzu. Micro. Micro, please. Three remarks. Thank you. <laughs> Institution. Trīs piezīmes no manas puses. No Somijas perspektīvas lūkojoties, lūk, kādas ir manas idejas attiecībā uz Eiropas pusgadu un jaunajiem izaicinājumiem, ar ko sastopamies valsts parādi konkrētā e, kontekstā. Nu, pirmām kārtām, neviena konference nespēja piedāvāt demokrātisko pārbaudu un leģitimitāti. Tas ir skaidrs, pat tad, ja runājam par jauno 13. pantu un e, to, ka vēlamies radīt politisku formu. Es augstvērtēju to, ko teica Lirens. Mums ir vajadzīgs Eiropas līmenī šāds pasākums, bet šobrīd jāsaka, nacionālajos parlamentos mums ir tās pilnvaras un Eiropas parlamentā ir tās pilnvaras, kas ļauj mums rīkoties, un mēs esam tie, uz ko iedzīvotāji cer un paļaujas. Domāju, ka parlamentiem ir jāveic arī savi mājas darbi. Un jāskatās uz to, kā tie iesaistīt dažādu veidu procedūrās, arī nacionālo programmu kontekstā var jums pastāstīt, ka Somijā strādājam kopā ar valdību visu laiku. Neviens pats dokuments netiek uh, laists klajā lūk no mūsu parlamenta vai no valdības, kur otru pusi nebūtu redzējusi un ko nesam spējuši apspriest. Tāpēc domāju, ka lielākā daļa no mums arī varētu šobrīd doties mājās un radīt šāda veida sistēmas, tā lai arī padome rīkojas demokrātiski. Un nacionālajiem parlamentiem, protams, vajadzētu atbalstīt savas valdības un otrādi. Un tas, protams, aktuāli arī tajā brīdī, kad tiek spriest par budžetu. Otrs, ko gribēju teikt par ekonomikas politiku runājot, nu te nevaram skatīties tikai uz fiskālo ilgspējību. jāceras arī nodarbinātība, sociālā stabilitāte un citi mērķi, tad, kad runājam par pusgadu. Un tāpēc man jums jāatgādina, ka mums taču visiem ir jāievēro Eiropas sociālā harta. Tā ir juridiski saistoša. Par ekonomikas savienību runājot, ir arī zināms normas, kas ir tiek, kam, kam jābūt izstrādātām un piemērotām, bet tās, ja tam jāatver arī sociālās un kultūras tiesības. Un trešām kārtām, domāju, ka jaunais, jaunā problēma, ar ko sastopamies arī uh, nacionālā līmenī, ir, un tas saistīts ar budžetu, ir krāpšanās nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas. Šeit ir vajadzīga Eiropas platforma, uh, lai mēs varam apspriest to, kā cīnīties pret šāda veida rīcību. Paldies! Paldies! Priekšādātājs turpinā pēdējais runātājs, pirms mēs dodam vārdu komisāram, ir Kalderas kungs no Spānijas. Gracias, viceprezidente, señor komisārio. Yo creo que lo que sufrimos es una. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, šķiet, ka mēs pārdzīvojam ekonomikas un izaugsmes krīze, kas likvidē darba vietas, paaugstina uh, deficītus un palielina valsts parādu. Spānijas gadījums ir skaidrs piemērs. Krīzes sākumā Spānijai bija neliels parādu līmenis, un tagad šī situācija ir ievērojami pasliktinājusies un vēl turpina pasliktināties gan Spānijai, gan visai Eiropai. Situācija kļūst ar vien sliktāka. 2012. gadā pieauga budžeta deficīts, valsts parāds, bezdarbs, bet situācija pasliktinās ne tikai Spānijā, bet visā Eiropā, un mūs satrauc tas, ka mēs likvidējam izaugsmes iespējas nākotnē, un tas ir ļoti uh, negatīvi. Uh, Spānijā krīze ir dramatiska, tiek veikti ļoti drastiski pasākumi, notiek iekšējā devalvācija, lai paaugstinātu konkurētspēju, bet mums ir nepieciešama lielāka simetrija no Eiropas Savienības institūciju puses, lai mēs nenonāktu pie tā, ka situācija ar vien pasliktinās mēs uh, varēsim to panākt tikai tad, ja mēs uh, apvērsīsim šo taupības procesu. Mums ir nepieciešams investīcijas ieguldījumi. Tas ir vienīgais veids, kā iziet no krīzes. Ne jau ģimenēm un uzņēmumiem tas ir jādara. Tas būtu jādara nacionālā un savienības līmenī, jāinvestē ražošanā un tā mēs varētu at gūt ekonomikas izaugsmi, iet pa izaugsmes ceļu, un mums ir jārēģē, lai novērstu situācijas tālāku pasliktināšanos. Kri Kristīna Lagarde no Startautiskā valūtas fonda mums ir paziņojusi, ka bez ekonomikas izaugsmes parādus samaksāt ir praktiski neiespējami. Izaugsmai ir jābūt integrējošai. Mums ir jādod vairāk laika fiskālās konsolidācijas procesam un jāveic patiesas investīcijas. Liels paldies par sapratni, godātie klātesošie, jo nevaram dot vārdu pārējiem runātiem, kas pieteikušies tā vietā. Tagad došu vārdu komisāriem, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Thank you. Thank you, Chairman. Liels paldies, saka Rēna kungs. Liels paldies pilnīgi visiem par ļoti būtiskajiem jautājumiem un šīm nopietnējām debatēm, kas izraisījās. Tās atspoguļo pašreizējo situāciju Eiropas tautsēmniecībā. Es gribētu atbildēt uz pāris jautājumiem. Varbūt dar, sagrupēšu jautājumus pa grupām, jo jautājumu tiešām bija ārkārtīgi daudz, un man nav laika iedzināties katrā no tiem detalizēti. Bet iesākumā gribu pievērsties tam, ko teica Harisons kungs Liels paldies par ļoti konstruktīvo ieguldījumu no Britu puses šajās Eiropas debatēs. Un nevar atmiņā neatsaukt notikums eh, pirms pāris gadiem, kad tikos ar eh, pārstāvjiem no Britu parlamenta. Toreiz, eh, to 95. gadā biju uh, parlamenta deputāti strādāja konstitucionālo lietu komitejā, mums tik, notika tikšanās ar attiecīgo Lordu palātas eh, komiteju. Un doma bija tāda, ka mums vajadzēs apspriest un eh, debatēt par jautājumiem, kas tad pēc tam tiktu apspriest starpvaldību konferencē Amsterdamā 96. un 97. gadā. Un lūk, to mēs arī darījām. sākotnē vismaz, bet tad vienā brīdī divi Lordu palātas pārstāvi, um, kas bija tādi godājumi kungi jau 80 gadu vecumā, sāka savā starpā strīdēties. Viens no šiem lordiem, lūk, apsūdzēja otru, sakot, ka, lūk, tā ir jūsu vaina, ka mēs neesam daļa no šīs starpvaldību konferences un tā tālāk. Un tad uh, Un tad viņi runāja par to, kur, par kuru konferenci ar 98, 75, nē, viņi runāja jau par 51. gada konferenci, un jau tad, un vainoja, ka jau toreiz, eh, kāpēc gan jau toreiz nebija Lielbritānija daļa no šīs konferences. Es domāju, ka viens no iemesliem, kāpēc Lielbritānija mm, palika ārpusē no paša sākuma, bija tas, ka bija zināmas šaubas. Es piekrītu daudziem elementiem, uz ko jūs atsaucāties. Uh, Lūk, šis vienotais tirgus, par ko runājāt, birokrātijas samazināšana. Bet tāpat laikā Kamerona kungam es gribētu teikt, ka nav jau vajadzīgs izteikt draudus par ats Eiropas Savienības atstāšanu, lai panāktu kaut ko politikas jomā. Mums ir jāstrādā kopīgiem spēkiem plecu pie pleca kopā ar citām dalību valstīm. Tā ir daļa no kopienas būtības. Un ir, tie taču ir noteikumi, pret kuriem arī Lielbritānija, zem kuriem arī Lielbritānija ir parakstīsies. Es, protams, personīgi ļoti labprāt gribētu, lai Lielbritānija paliek Eiropas Savienības dalībvalstu sarakstā un nevis kaut kur mārģināli malā novirzīta eh, cīnās viena pati. Otrais jautājums saistīts ar atbildības uzņemšanos un suverenitāti. To pieminēja daudzi deputāti, tostarp arī Maikls Frendau, Marīnīkungs un citi. Es dzirdu, es dzirdu mm, visu, ko jūs sakāt, un to saprotu, piekrītu, ka ir ārkārtīgi svarīgi uzsvērt šo atbildības jautājumu, un ir svarīgs, pār, svarīgi pārliecināties, ka par pusgadu tiešām Nacionālajā parlamentā arī uzņems atbildību, tieši tāpat kā Eiropas parlaments, protams. Un šajā saistībā gribu teikt divas lietas. Lūko, pirmām kārtām sešu dokumentu pakotne, visi šie seši atsevišķie tiesību akti ir būtiski stiprinājuši ekonomisko pārvaldību Eiropā. Un jūs jau bijāt tie, kas pieņēma šos tiesību aktus. Visi 27 parlamenti, visi nacionālajie parlamenti un arī Eiropas parlaments pie šiem dokumentiem strādāja un tos apstipri, apstiprināja pēc tam, kad tie bija izinspicēti visos sīkumos. Jāsaka, Eiropas parlamentam tie bija diezgan sarežģīti, traki mēneši. Es ļoti labi zinu, cik strauji un intensīvi risinājās darbs tad, kad tika strādāts pie šo tešu dokumentu pakotnes. Un komisija uh, katrā ziņā tagad ir gatava efektīvi šos noteikumus arī piemērot, tieši tā, kā esam vienojušies. Un, protams, ka gaidām, ka arī dalība valstis aktīvi piemēros šos tiesību aktus, tieši tāpat kā nacionālajie parlamenti, jo tās ir saistības, ko tie ir uzņēmušies. Jo gal galā ir jau, nu, jā, nevar būt tā, ka ar vārdiem Rīgā ar darbiem aizkrāsnē. Nē, ir jādara tieši tas, kas ir solīts tas paredzēts, lai būtu ilgspējība arī valsts finansējumā, lai būtu nodarbinātības mērķi sasniegt un tā tālāk. Tur viss tas, visi šie jautājumi ir iekļauti. Un vēl viena lieta, ko gribēju teikt, no komisijas skatu punktu raugoties, mēs to redzam kā reālu partnerību ar dalību valstīm, dalību valstu parlamentiem. Un tieši tāpēc šīs rekomendācijas ir izstrādāts tieši šādā veidā, tas paredzēts, lai palīdzētu katrai dalību valstī tikt pāri ekonomikas problēmām, ar ko tā sastopas, lai atrisināt visus šos sastrēgumus, šīs iesīkstējušās problēmas. Un rekomendācija pamatā, protams, ir tāda objektīva, salīdzinoša analīze, ņemot vērā visas pārējās dalību valsts un cenšamies pārliecināties, ka piedāvājam vislabākos politika, politikas rakstura padomus. Vēlamies spēcināt šos ilgtermiņa mērķus, ilgspējīgos mērķus un attīstību. Un tad trešā jautājuma grupa vairāk deputāti runāja par to, un te, lūk, fiskālā konsolidācija ir tas, ko šeit domāju. Un te tik runāts, lūk, par šiem fiskālajiem multiplikatoriem, jeb papildus ietekmi, kas rodas veicot fiskālo konsolidāciju. Viens no jums teica, ka mums nevajadzētu pievērties tikai un vienīgi simptomu ārstēšanai, bet gan arī pievērties problēmas pašai saknei. Es, nu, nekā nevaru jums nepiekrist. Tiešām tas ir pilnīgi pamatot tas, ko jūs sakāt. Galvenais ir vērsties pret krīzes pašiem cēloņiem, un tā ir ekonomikas nelīdzsvarotība, kas izraisīja šo krīzi. Tieši šie līdzsvara trūkumi ir tas, kas lika krīzē sāsināties, un tie attīstījās jau iepriekšējās desmitgades. Tas, tā ir tā galvenā problēmas sakne, un tāpēc mums arī nepieciešams vērsties pret nelīdzsvarotību Eiropas ekonomikā. Tāpēc ir vajadzīgs izlīdzsvarot uh, visas šīs jomas, tātad visas šīs atšķirības ap Ziemeļu un Dienvidu Eiropu, Austrumu un Rietumu Eiropu un tā tālāk. Lai kopumā daudz līdzenāk un daudz veiksmīgāk Eiropas ekonomika varētu attīstīties kopumā, un pie šiem mērķiem mums jāatgriež, un te, protams, nodarbinātībai lielu lomu spēlējam. Tur, turklāt gribu teikt, ka reizēm simptoms arī var kļūt par cēloni. Un to saku tāpēc, ka mums vienlaicīgi risina vēršoties pret problēmas sakni, tomēr nedrīkstam arī aizme, aizmirst simptomus. Vienalga, vai te runājam par bezdarbu, vai, vai par fiskālo konsolidāciju, vai ilgspējības trū, trūkumu valsts finansējumā. Un šai kontekstā man jāsaka, Lūkas, ļoti uzmanīgi lasīju Startautiskā valūtas fonda pētījumus, ko jūs arī te iekļāvāt atsaucas. Un, eh, jāsaka, esmu lasījis daudz ekonomistu eh, grāmatas, arī Daniela Lī un tā tālāk. Un, jāsaka, šie pētījumi tiešām ir lieliski, ļoti profesionāli, kompetenti. Bet Blanšāts un Lī šeit dokumentā jāsaka, jau brīdina par to, ka nevajag interpretēt viņu secinājumus kā aicinājumu eh, nodarboties ar tālāko konsolidāciju. Un kāpēc? Tāpēc, ka šie fiskālie multiplikātori, ko viņi arī pēta laika gaitā dažādās valstīs un tā tālāk, ir atkarīgi no konkrēta ekonomikas konteksta. Nav tāds viens zelta noteikums, ko tad, nu, piemērojot, viss atrisināsies. Un tieši tāpēc Eiropa savā politikas pieejā izmanto tādu atšķirīgu, diferencētu pieeju attiecībā uz valstu finansējumu. Un šai kontekstā, šai ziņā man jāsaka, lūk, prastā, pastāv empīriski dati pierādījumi, ka pat plašāki konsolidācijas pasākumi var, var radīt īstermiņa trūkumus, iztrūkumus konsolidācijas trūkums tieši tāpat, it, īpaši tajās valstīs, kur ir augsts valsts parāda līmenis. Ja tas netiktu darīts, tad tādā gadījumā riska prēmijas būtu pieaugušas tik ārkārtīgi strauji, ka jebkāda veida ieguvumi no šādas it kā ekonomikas izjausmē labvēlīgiem pasākumiem, tos būtu daudz mazāki nekā uh, šīs nianses. Un šai kontekstā var dot jums visam konkrētu piemēru. Nu, padomājiet par Itāliju 2011. gada rudenī. Laikā no augusta līdz septembrim, aug, nu, novembrim Itālijai tobrīd bija dot solījumi par, izteikt, uh, izteikt, Itāli izteica solījumus, ka veiks konsolidācijas pasākums, un ECB gribēja iejaukties lūk sekundārajos eh, tirgos vērtspapīru iep, iepirkšanas ziņā. Itālija izpildīja savus solījumus fiskālajā um, konsolidācijā, ECB iejaucās un situācija uz īsu brīdi sāka eh, uzlaboties. Un tad, kas notika? Berluskono valdība nolēma tālāk neievērot turpmākās saistības Un tā visa rezultātā kredīta resursi izsīka, ekonomikas izaugsme tika noslāpēta un viss noveda pie politiska strupceļa, kā rezultātā, lūk, beig beigās Marija Montī pārņēma valdību, kam izdevās laika gaitā situāciju atkal stabilizēt. Tas ir ļoti labs piemērs, manuprāt, tam, kā šāda haotiska rīcība var nodarīt pāri ekonomikai kopumā. Un visbeidzot, Man jau parādīšas zeltno kartiņu, jā, mums nav vairs laika. Un tāpēc noslēgšu savu uzstāšanos, sakot, lūko, šīs dienas debats, manuprāt, ir bijušas ļoti labas, tāpēc, ka redzējām, ka nav vairs šīs izteiktās sašķeltības starp ziemeļiem un dienvidiem, ko tik bieži redzam Eiropas ekonomikas kontekstā. Un par to gribu jums visiem teikt paldies! jo man ārkārtīgi liels bažas rada šī šķelšanās, šī mm, polarizēšanās starp ziemeļiem un dienvidiem, it kā tāda pretstati, nē, tā, tā tam nevajadzētu būt. Ļoti bieži esam redzējuši pat karikatūras eh, Un gribu teikt, ka nav, kā, kā jau teicu, nav tādas burvju nūjiņas, ar kuras palīdzību mēs varētu visus jautājumus uzreiz mm, atrisināt. Nevaram atcelt visus konsultējas pasākums un cerēt, ka ekonomika sāks strauji izaugt. Tā tas arī nenotiks. Drīzāk šādas straujas politikas izmaiņas varētu nodarīt skādi. Un tāpēc mums ir proaktīvi jārīkojas, veidojot tiltu starp abām šīm pusēm - ekonomisko monetāro savienību no vienas puses un saprātīgu stabilu sabiedrību no otras puses, kur būtu visi šie sociālās normas, kur būtu solidaritāte. Tādu Eiropas Savienību es vēlos redzēt savām acīm. Tādas Eiropas Savienības labā es un arī komisija vēlas strādāt vaigas viedros. Tādā veidā mēs varēsim nodrošināt ilgspējīgu izaugsmu, radīt darba vietas, un tas ir tieši tas, ko iedzīvotāji no mums gaida. Paldies! Komisār, herzlichen Dank! Es gibt ein schönes Komisāra kungs, godāti deputāti. Tiek teikts, ka mēs saņemam novērtējumu nevis sākumā, bet tad, kad esam padarījuši darbu. Paldies visiem, kur, kur piedalījās šajās diskusijās, un tagad es vēlētos dot vārdu budžeta komitejas priekšsēdētājiem Lamasūra kungam un pārējiem pie nākamajām paredzētajām debatēm. Lūdzu. Thank you.